The... Labrīt! Sākam šī rīta uh, eh, sesiju mūsu afet komitejā un pirmais darba kārtības punkts ir informācija uh, par afet delegāciju Ukraini, Ukrainā um, un tās darbu no 5. līdz 7. decembrim. Eh, deviņi afet locekļi decembra sākumā tikās ar Ukraiņu premjerministru parlamenta deputātiem, augsta līmeņa ierēģiem no jaunās Ukrainas administrācijas, kā arī ar eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tā bija pirmā, tas bija pirmais AFET eh, delegācijas oficiāls apmeklējums eh, mūsu parlamenta pilnvaru termiņu laikā un Eiropas parlaments un AFET īpaši pievērš lielu uzmanību attiecību attīstībai ar Ukrainu un e, īpaši sadarbībai ar Ukrainas parlamentu Verhovnerāda. E, un e, šis apmeklējums bija arī ļoti saulēcīgs, ņemot vērā Saharau balsu piešķiršanu Oļegam Sensovam un arī uh, sakarā ar Normandijas formāta samitu Parīzē, kas sekoja tūlīt nākamajā nedēļā pēc apmeklējuma. Es jau minēju, ka mēs ap, m, mm, tikāmies ar um, Oleksiju Hončaruku, Ukrainas premjerministru, un viņš apstiprināja Ukrainas valdības vēlmi reformēt valsti, cīnīties pret korupciju, reformēt tiesu sistēmu un um, reformēt arī citas nozares. Un tiekoties ar parlamenta kolēģiem un valdības pārstāvjiem, visi viņi apliecināja, ka jaunā administrācija turpinās iepriekš uzsākt Ukrainas kursu ar ambiciozo mērķi noslēgt asociācijas nolīgumu un tālāk padziļināt integrāciju ar Eiropas Savienību un mēs paudām mūsu pilnu atbalstu eh, šī kursa ievērošanai un pasvītrojām, ka tā saucamais turbo eh, režīms, kādā mm, tiek pieņemti likumi, ehm, tiem nevajadzētu eh, samazināt to laiku, kas tiek veltīts pamatīgai izdiskutēšanai gan parlamentā, gan pilsoniskajā sabiedrībā un domnīcās, un uh, tam nevajadzētu atstāt iespaidu uz likumdošanas kvalitāti. Vēl kāds uh, svarīgs no notikums bija arī um, tikšanās ar Daņilo kungu, kas uh, ir drošības padomas uh, priekšsēdētājs, un viņš pauda prezidenta uh, apņēmību uh, beigt konfliktu austrumos. Uh, E, taču ne par katru cenu un nepadodoties Krievijas uzspiestajiem nosacījumiem. Un tika mm, slavēta arī sadarbība ar NATO un um, tika apliecināts, ka Ukraina e, turpinās savu virzību, lai kļūtu par NATO dalību valsti. Par spīti uh, noteiktai dinamikai, kas attīstās reģionā. Uh, Mēs arī dzirdējām aicinājumu pastiprināt NATO klātbūtni Melnajā jūrā. Mēs turpināsim, apliecinājām, ka turpināsim atbalstīt gan reformu procesu, gan e, teritoriālās integritātes un suverenitātes procesu Ukrainā. Viņi lūdza Eiropas parlamentu atbalstīt e, sankciju turpināšanu pret Krieviju. Es domāju, ka visas delegācijas vārdā es varu teikt, ka šis apmeklējums tiešām bija ļoti uh, vērtīgs. Tas apliecināja jauno, um, jaunās administrācijas vēlmi turpināt pro-eiropeisko kursu, un tas būs pamats, lai tālāk attīstītu mūsu attiecības un sadarbību ar Ukrainu un īpaši ar tās parlamentu Verhovna Rādu. Un šī īsā izklāsta beigās es gribētu jūs informēt mm, jūs jau kā delegācijas vadītājs sadarbībā ar Ukrainu, ka desmitā uh, parlamentāras asociācijas komitejas sanāksme notiks notika eh, Strasbūrā 18. un 19. decembrī, faktiski divas nedēļas pēc šīs te AFET vizītes Ukrainā. Un tāpēc eh, mēs varējām vēlreiz, vēlreiz atskatīties uz svarīgākiem jautājumiem, ko apspriedām Kievā. Tas tiešām bija tā, tā bija ļoti koleģiāla sanāksme. Un uh, tas um, deva tādu pozitīvu impulsu un pozitīvu toni mūsu turpmākajam darbam. Nu, paldies, ka uzklausījāt man pārskatu par šīm divām tikšanās reizēm, par vizīti un uh, kopējo sanāksmi. Un tagad došu vārdu uh, Mišelam Geigeram, kas ir pastāvīgais ziņotājs, re referents par um, Ukrainu. Äh, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Äh, Paldies, priekšsēdētā kungs. Es tikai varu pasvītrot to, ko jūs tikko sacījāt savā kopsavilkumā un kā pastāvīgais referents. Es galvenokārt gribētu koncentrēties uz e, DCFDA e, asociācijas līguma īstenošanu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs e, turpinātu uzturēt e, šo te e, relatīvi jaunās administrācijas vēlmi, turpināt šo sadarbību. Un esmu pārliecināts, ka nevienam nav nekādu šaubu ka arī šī jaunā uh, Ukrainas uh, valdība un, um, faktiski uh, pārstāv ļoti lielā mērā atjaunotu uh, partiju uh, sastāvu un tā tālāk. Faktiski 80% administrācijas ir nomainījies um, un nomainījies arī Verhovna Rāda sastāvs. Un uh, Ukraiņu puse vairāk kārt ir uzsvērusi, ka uh, ka parlamenta sēdes un arī likuma pieņemšana notiek tā saucamajā turbo tempā, uh, Un tas nozīmē, ka likumi ļoti ātri tiek tā izvirzīti cauri Verhovnai radai, cauri parlamentai, eh, jo eh, valdošajai partijai ir diezgan pārliecinošs vairākums. Bet te es gribētu atzīmēt, ka Eh, šādam tempam nevajadzētu eh, pieļaut to, ka cieš eh, pieņemto likumu kvalitāte. Un to es esmu teicis arī Ukrāņu kolēģiem. Un, un teicis, ka viņiem jāņem vērā arī citu parlamentu kolēģu viedokļi un uh, ir eh, jāpārliecina viņus eh, par šo, šīm te pieņemamajām izmaiņām. Un kopumā varu sacīt, ne, neviens nevēlas, lai notiktu tādas lietas, ko beigās nevien, ko neviens īsti nav vēlējies. Piemēram, ka vesela virkne veco likumu, kas ir palikuši spēkā vēl no padomu laika, tiek vienkārši uh, blokā, uh, tā teikt, izmēsti un atcelti. Uh, kas, starp citu, automātiski atcēla vēl Hruščovu laikā pieņemto lēmumu par to, ka uh, m, Ukraina uh, Uh, tiek pievienota vai, vai tiek noteikts tas, ka tā ir Ukrainas sastāvā, un tas notika automātiski, un neviens to pat nebija pamanījis, un tā bija, tas bija tāds nevēlams rezultāts šai pārsteidzīgajai uh, likuma pieņemšanai. Un, Tāpēc uh, šajā dialogā ar Ukrainas parlamentu mums vajadzētu vairāk kārtus to norādīt, ka uh, jāņem vērā vairāk parlamenta viedoklis, parlamenta loma likumdošanas procesā. Un es, es sap, nu, tagad nesapratu, man laikam tā bija norāda, ka man jābeidz runāt, jā? Ja? Nē, nē, tā bija norāda, ka ir jā. Ja, dodas uz eh, kopsavilkumu, jo mums ir jāievēro laiks, mums atvēlētais, jo mums ir virkne jautājumu, kas mums šodien ir jāizskata. Vai kāds vēlas izteikties? Neredzu nevienu, ne, jā, tomēr. Ka... Oui, en tant que... Euh, jā, kā vēl viens delegācijas dalībnieks. Es gribētu piebilst vēl divus komentārus lieliskajam kolēģi izklāstam. Pirmkārt, šajā jaunajā darba grupā, ko ir izveidojis valdības vadītājs, ir īpaša dimensija man kā francūzim. Šeit mēs saskaramies ar augsto tehnokrātu valdību, ar personībām, kuras virs pārliecība par to, ka ar saprātu un ātri rīkojoties valsts var pārveidot. Tas ir fascinējoši, jo tik tiešām ir gan tālredzība, gan darbības ātrums šajās darbībās, lai mēs varētu, runājot par tradicionālo, bet mākslīgo atrautību elitē no tautas, kur ir ļoti bīstam politiskajā dzīvē, lai to varētu apiet. Vēl viens svarīgs punkts, to pieminēja jau abi kolēģi, tā ir gribā panākt kompromisu ar Krieviju. Un viņš šeit izspēlē ļoti svarīgi jautājumi visai Eiropai, kas ir e, tas, kā tas e, šī, šie pasākumi būs tests e, Putina un Krievijas attieksmei. Kas vēl vēlas izteikties? Neviens. Līdz ar to beigsim skatīt šo darbu kārtības punktu, pāriesim pie nākošā. Bet pirms mēs to darām, atgādīju, ka uh, mūsu runātāja dēļ durvis, kuras atrodas blakus tribīnei, paliks slēgts iestāšanās laikā. Ja jūs vēlaties zāli atstāt, tad izmantojiet lūdzu sānu durvis. Uh, Atvainojiet par šo tehnisko piezīmi. Bet ir visai apgrūtinoši klausīties nepārtraukto durvju klaudzēšanu. Pārējām pie nākošā darba kārtības punktā - austrumu partnerību. Skatījums pēc 20. gada. Šī ir publiska uzklausīšana par uh, austrumu partnerību, kā es sacīju, tas attiecas uz uh, redzējumu lietām pēc 20. gada un tagad uh, pāris sekundžu pārtraukums, lai runātāji varētu ieņemt vietas uz paaugstinājumu. Thank you. Um... Paldies, un atgriezīsimies pie mūsu darba kārtības punkta par austrumu partnerību. 19. gadā mēs atzīmējam desmit gadus austrumu partnerībai, kas bija arī izaici, liels izaicinājums austrumu partnerības valstīm. Un Eh, kad mēs saskārāmies ar dažādiem eh, nemieriem, ar neparedzamiem notikumiem. Tāpat arī 20. gads būs liels izaicinājums vairākās valstīs. Ir notikušas pašvaldībai, parlamentu vai pat prezidentu vēlēšanās un no Eiropas Savienības viedokļa. Būtisks notikums ir Austrum partnerības samits, kurš notiks Briselē pavasarī. Un Parlaments sagaidot eh, samitu pieņems savus ieteikumus padomēji, eh, komisijai un ārējās darbības dienestam. Referents ir Petrs Ošēvičus. Šī uzklausīšana tiek ļoti piemērotā brīdī, lai mēs varam pārdomāt pār sasniegumiem un trūkumiem Austrum partnerībā desmit gadus pēc tās uzsākšanas, bet arī svarīgi ir izvērtēt to, kā un vai Eiropas Savienībai vajadzētu darīt vairāk un labāk, lai atbalstītu austrumu partnerības valstis to leģitīmajos eiropeiskajos centienos. Un pirms es dodu vārdu referentam, ievadvārdiem, es sveicu mūsu uzaicinātos četrus runātājus - Sergeju Gerasimčuku, kurš ir padomas priekšsēdētāja vietnieks un Dienvidu Austrum Eiropas pētījumu eh, vadītājs Korneliju Kakačijā, kurš ir politisko zinātņu pasniedzējs Tbilisi universitātē. Tālāk eh, Sāru Sinikukā, eh, kas ir Eiropas institūta drošības pētījumiem pētniece, Klaudiju Manjokas, kurš ir eh, konsultantu padomas priekšsēdētājs, asociētais profesors Viļņus universitātē. Un mēs esam arī aicinājuši uz diskusijām Angelīnu Aihorstu, kas, kur ir direktore Eh, ārējās darbības dienestā nodaļām, kuras strādā ar, eh, ar Vidusāzijas un Rietubalkānu jautājumiem, un Katarīnu Maternovu, eh, kura pārstāv komisijas ģenerāldirekciju kaimiņu attiecību un paplašināšanās jautājumiem. Un tagad dodu vārdu uh, Eh, referentam Petram Auševičam. Paldies, priekšsēdētājs. Eiropas kaimiņa attiecības ir pa, eh, eh, projekts mieram un stabilitātei valstīm, kurās stāvoklis ir atšķirīgs, bet kuras vieno kopēja perspektīva. Austrum partnerības valstis atrodas tiešā Eiropas Savienības ietekmes zonā. Tās ir eksponētas uh, eiropeizācijas faktiem. Pirmajā desmitgadē austruma partnerībai lēnāks un mazāk produktīvs sākums eh, ieguva pātrinājumu un atstāja savu ģeopolitisko ietekmi noslēdzot vairākus visaptverošus brīvās tirzniecības nolīgumus, tīpaši pēc 2014. gada Ukraina, Moldova un Grūzija ir kļuvuši par aktīviem partneriem un uzsākušas visaptverošas ekonomiskas un politiskas reformas, lai gan ar dažādiem rezultātiem dažādos periodos. E, ka partnerība un sadarbība ar Armēniju un Azerbaidžānu balstās uz um, atsevišķu gadījumu pasākumiem, stiprinot saiknes ar Eiropas Savienību. Attiecības ar Baltkrieviju vēl aizvien tiek veidotas un rezultāti ir mazāk paredzami. Ņemot vērā šīs atšķirības, mēs raugāmies uz veiksmīgāku integrāciju dažādās nozara politikās, iniciatīvās un programmās. Stiprināt demokrātiju un demokrātiskas institūcijas, eh, at, eh, saskaņā ar starptautiskajiem likumiem, teritoriālo suverenitāti un integritāti ir priekšnosacījumi, lai veidotu ciešākas attiecības starp Eiropas Savienību un Austrumu kaimiņu partnerības valstīm. Ir jāuzsver to, cik svarīga ir reģionālā stabilitāte un Eiropas drošība. Un Eiropas Savienībai ir jārīkojas proaktīvāk, lai atbalstītu mierīgus risinājumus esošajiem konfliktiem. Dargie kolēģi, dargie viesi! Austrum partnerībai ir nepieciešams turpmāks politisks atbalsts nākošajā pastāvēšanas desmitgadē, kas sniegs taustāmākus rezultātus un sasniegumus. Kā referents esmu gandarīts šodienas uzklausīšanā redzēt stabilu ekspertu grupu, kurus esam uzaicinājuši. Un Es ar interesi uzklausīšu viņu sklāstus un uz, domāju, ka mūsu kopējais ziņojums būs noderīgs eh, gan mums, gan mūsu partnerattiecību valstīm. Paldies, un tagad es došu vārdu Sergijam Gērals Simčukam. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man ir prieks un liela privilēģija uzstāties jūsu priekšā, un es izklāstīšu dažus viedokļus par stāvokli Ukrainā, Baltkrievijā, Moldovā attiecībā uz viņu dalību Austrumpartnerības programmā. Bet iesākumā es vēlētos uzdot būtiskāko jautājumu, kāds ir mērķis Austrumpartnerībai šajā sakarā. Jāsaka, ka Eh, politika ir veidota, lai izceltu prioritātes dalībvalstīm, kuras mazāk koncentrējas uz paplašināšanos, bet vairāk uz sadarbību. Brisele ir investējusi lielus resursus eh, drošības stiprināšanā Eiropas Savienībā, un mums nereti ir jāatgriežas pie šī stabilitātes, drošības un demokrātijas jautājuma. Uh, sešas kaimiņa attiecību valstis - Armēnija, Ukraina, e, Gruzija, e, Moldova un Baltkrievija. Šī iniciatīva pirmkārt e, tika virzīta no Zviedru puses, un pēc tam to turpināja citas valstis. Tāpat ir jārunā pār uh, Eh, sadarbības stiprinājumu, laba pārvaldība, ekonomiskā integritāte, konverģence ar Eiropas politikām un kontakti ar cilvēkiem. Eh, tomēr eh, nereti, un to norāda Ukrainas sabiedrība, iztrūkst drošības jautājumi, gan pamatdrošības, gan E, vieglās drošības jautājumu. Es apzinos, ka e, stingrās drošības pilārs vēl aizvien ir viens no vājākajiem, taču, lai veiksmīgi turpinātu austrumu partnerību, es uzskatu, ka šie drošības jautājumi ir jāņem vērā. Tāpat sešas austrumu partnerības valstis ar dažādiem demokratizācijas līmeņiem un arī viņu eh, attiecības ar Eiropas Savienību ir daudzveidīgas. Ir parakstīta asociācijas nolīguma ar dažām valstīm, bet Armēnija un Baltkrievija ir jau daudz tuvāks eh, Krievijas federācijai. Un, uh, Krievija vēl aizvien uzskata, ka austrumu partnerības valstis ietilpst Krievijas interešu sfērā. Tāpat ir citi spēlētāji reģionā, kur ir jāņem vērā, jo Ķīnas ietekmē aizvien pieaug, tāpat arī Turcijas. Runājot par attiecību par valstīm, Baltkrievija politiski ir vistuvākā Krievijas federācija un vis tālākā no. Uh, Eiropas Savienībai. Tāpat mēs nevaram gaidīt nekādas politiskas, būtiskas pārmaiņas tuvākajā nākotnē. Baltkrievija mēģina eh, apliecināt savu neatkarīgo ārpolitiku, taču tai ir jāpakļauj sava izvēle Krievijas prioritātēm. Eh, to parāda arī tās balsojums ANO ģenerālajā asamblējā. Eh, Baltkrievijas valdība vairāk nekā reiz ir apliecinājusi, ka tā atbalsta uh, Ukrainu uh, tās te, teritorijā, taču uh, balsojumā uh, Baltkrievija atbalsta Krievijas pieredzi, un mēs esam tikušies arī ekspertu līmenī, pilsoniskās sabiedrības līmenī. Uh, ar Baltkrievis pārstājiem, un katru reizi atbildi ir, ka mēs tur neko nevaram darīt, runāsim par ekonomiku. E, to par pastāv iespēja, ka e, e, partnerības, partneru apjoms tiek diversificēts. Tāpat Krievijas Krievija var izmantot savu ekonomiskos, politiskos un eh, citus līdzekļus, lai stiprinātu savu ietekmi, eh, taiskaitā attiecībā uz eh, reformām valstī. Tāpat arī Krievija uzskata Baltkrieviju par savu ekskluzīvas ietekmes zonu un Baltkrievija pieturas pie konfrontācijas un pragmatiska uh, pieejas. Nu, kad mēs sakām nekonfrontācijas un pragmatiska pieeja, tad tas nozīmē nevēršanās pret Krieviju. No Ukrainas perspektīvas, neatkarīgi no tā, vai dialogs notiek politiskās elites vai pilsoniskās sabiedrības līmenī Baltkrievijas puse vienmēr aprobežojas ar pragmatisku ekonomisku sadarbību. Ar Moldovu un Ukrainu stāvoklis ir atšķirīgs. Es, ir liels atbalsts proeiropeiskajiem spēkiem, ja to mēs redzējām tīpaši 14. gadā Ukrainā, uh, un tika parakstīts asociācijas nolīgums, kas nozīmē ievērojumu progresu reformās līdz ar e, pāriorientēšanos uz Eiropas tirgiem. Bez tam ir interesantas blakus parādības, jo pats pie, pie separātiskās kustības, piemēram, Piedņestrā, uh, Eh, Moldovā ir eh, pārslēgušās uz Eiropas eh, tirgu. Tāpat atvērt, atvērtais konflikts starp Ukrainu Krieviju un iesaldētais konflikts Moldovā ietekmē drošības situāciju. Līdz šim Moldovā mēs esam vērojuši pievēršanos Krievijas pusē un valsts prezidents ir prokrievisks, bet izmaiņas mēs sagaidām šogad, kad Moldovā notiks prezidenta vēlēšanas, un domājams, ka stāvoklis var mainīties. Kā mēs redzam, asociācijas nolīgums nenozīmē, ka uh, Eiropas darba kārtība ir neatgriezenīs Moldovai. Tā tas var attiekties arī uz Ukrainu. Moldovas gadījumā mēs redzam, ka Liberālās partijas guva atbalstu 2009. gadā, pēc tam sakoja dažādi skandāli, un tas kompromitē arī Eiropas integrācijas procesu. Pašreizējās elites valstī ir eh, skaidri pro-krieviskas. E, Krievijas hibrīda agresija pret Ukrainu un Moldovu ir jānovērtē pietiekamā līmenī. Un e, Krievijas e, propaganda, lai mazinātu Eiropas integrācijas entuziasmu, partnerattiecības valsts dēvē par vājām. Un tāpat ir eh, citi procesi, kas vieš bāžas uh, Austruma Eiropas valstīs, Centrāla Eiropas eh, valstīs un februāra beigās līdz ar vairākiem citiem nodibinājumiem. Mēs sagatavosim scenārijus austrumu partnerībai līdz 30. gadiem un aicinu jūs sekot šo pētījumu rezultātiem. Runājot par austrumu partnerības valstu demokratizāciju, ir nepieciešami papildu pūliņi. Un Eh, tiek uzskatīts, kā skaidri iestājas perspektīva var būt rezultatīvāka. Es uh, apzinos, ka no Eiropas Savienības puses uh, ir piesardzīga vēlme attiecībā uz iestājas uh, un paplašināšanās sarunām, bet mēs varam varbūt runāt vismaz par uh, Eh, nozaru integrēšanu. Tāpat ir jāņem vērā arī drošības bāžas un lielākas investīcijas drošības jautājumos. Bet Gluži pretēji, austrumpartnerības eh, valstīm ir liels eh, potenciāls kļūt par uh, Eh, stabilitātes un pārticības zonu Eiropas Savienības pierobežā, un tas ir iespējams atbalstot nevalstiskās organizācijas pilsonisko sabiedrību to kontaktus ar partneriem Eiropas Savienībā, jo eiro integrācija mū, eh, pilsoniskajai sabiedrībai un nevalstiskajām organizācijām ir izdzīvošanas jautājums, un tamdēļ viņi allaž atbalstīs eh, eiro integrācijas procesus un principus. To pašu varu sacīt par strateģisko komunikāciju un mēdīju neatkarību, un neskatoties uz diezgan labu progresu, uh, Moldovā, piemēram, joprojām uh, skaļi izskan uh, Krievijas izcelsmes propaganda, un nesen veikts fonda prizma pētījums, kas ietvēra reģionu valstis, arī Baltijas valstis, Višagradas valstis. Visās šajās valstīs Moldova atklājās kā vājākais ķēdes posms. Turklāt ir ārkārtīgi nepieciešams vērsties pret uh, korupciju visaugstākajos līmeņos uh, reģionu valstīs. Uh, Krievijas dezinformācija un propaganda skalo smadzenes uh, reģionu iedzīvotājiem. Tāpat arī uh, Krievija izmanto uh, šo nestabilitāti, vāras struktūru trauslumu, lai um, uzpirktu, korumpētu vāras pārstāvis un uh, Līdz ar to tie būtiskākie jautājumi e, šajā jaunajā desmitgadē ir, manā ieskatā, drošība, cīņa ar propagandu, cīņa ar korupciju un atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai. Paldies! Paldies jums par šo viedokli. Neizklausās pārāk optimistiski, it īpaši par situāciju e, šajās valstīs, bet e, man jāpiekrīt jūsu secinājumiem. Eh, nu, došu vārdu mūsu kolēģim no Gruzijas, profesoram Kakačijam. Eh, profesor Kungs, vārds jums. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir paties gods būt šeit jūsu vidū. Pēc mana drauga Sergeja uzrunas es vēlēšos nedaudz izcelt Eh, situāciju trīs citās austrumpartnerības valstīs eh, - Armēnijā, Azerbaidžānā un Gruzijā. Bet pirms to daru, vēlos jums uzdot vienu jautājumu arī sev. Sakot, reģions. Ko tieši mēs ar šo vārdu saprotam? Jo mūsu ieskatā, manā ieskatā, reģionā norit uh, ievērojams pārmaiņas. Kādreiz uh, mēs varējām runāt par tādu vienotu, viendabīgu um, ehm, Dienvidu Kaukāzu, Um, bet uh, kopš austrumu partnerības uh, izveides um, nav īsti skaidrs, vai uh, Dienvidkaukās ir austrumu partnerības apakšreģions vai otrādi, vai mēs šeit varam runāt par to pašu austrumu Eiropu vai kaut kādu jaunu, ļoti konkrētu, specifisku austrumu Eiropu. Tāpēc mums ir jātiek skaidrībā ar terminiem un apzīmējumiem pirms spriežam un tos izmantojam. Un runājot par Dienvidkaukāzu. Kaukāzu Kopš Gruzija parakstīja asociācijas nolīgumu, vēl arī brīdi pirms tam šķita, ka šis reģions ir neglābjams, izgāzies, caurkritis. Tikai politiskā ziņā tas ir vēsturiski, re, geogrāfiski vienots reģions, bet politiski šī vienotība kaut kā izčākstē. Bet nu, šīs trīs valstis - Armēnija, Azerbaidžāna un Džor Gruzija. Uh, ir nostājušās katros sava tādas politiskās orientācijas ceļa, kas eh, būtiski apgrūtina reģionālo sadarbību. Gruzija eh, cenšas tuvināties eh, Ukrainai, pašsaprotamu iemeslu dēļ, Ukrainai, Moldovai, abas pārējās valstis ir izvēlējušās citu ārpolitisko trajektoriju. Ja runājam par politiskajām reformām, arī šai ziņā valstis ir katra sava ceļa gājēja Eh, Armēnijā eh, bija šī eh, krāsainā revolūcija, ir jauns tāds mm, reformu spars, jauna dzirksts, jauna dinamika. Armēnija mēģina kaut ko darīt lietas labā, ir problēmas ar tiesiskumu, ir problēmas ar korupciju, bet ir fundamentāli būtiski mainījusies politiskā kultūra, mm, sabiedriskā runa, šīs, šīs, šī sabiedrības iesaista politikā ir būtiski mainījusies, un tāpēc Armēnija noteikti ir pelnījusi mm, turpmāku atbalstu. Armēnija Mm, Armēnijas attiecības ar uh, Eiropas Savienību nesen patiešām uh, sabojājās. Eiropas Savienība mazināja mm, savas uh, sadarbības intensitāti, um, bet tagad situācija mainās. Azerbaidžānā ir atkal atsevišķa situācija, ir institucionālas saites iedibinātas, bet Baku, oficiālais Baku tagad ir Mm, vairāk skatās, ko var paņemt sev no šīs sadarbības infrastruktūras uzlabošanas, mm, kādus projektus varbūt atbalsta mm, valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanu. Līdz ar to Grūzija paliek nu, tas būtiskākais, ievērojamākais sadarbības partners demokrātisku reformu veicināšanā, bet arī šeit ir izaicinājumi, šeit ir grūtības, ir notikusi, notikusi kāpšanās atpakaļ, tīpaši 18. un 19. gadā. Uh, kad eh, izgāzās eh, vēlēšanu eh, procesa reforma, bija vairāki plaši masu protesti, mm, nepamatoti un, un, un vēlētājiem nepieņemamā veidā tiek tērēti sabiedrības resursi, mēdīju mm, saimniecībā ir atklājušies būtiski trūkumi un Gruziju nākamgad gaida vēl lielāks, eh, lielāka pārbauda 20. Eh, gada eh, tātad, vēlēšanas, arī Azerbaidžānā ir gaidāmas vēlēšanas, un mums nenāktos sēdēt un noskatīties, kā situācija valstīs kļūst nestabilāka, mm, neprognozējumāka, jo iznākums var būt mums visnotaļ nelabēlīgs. Ja runājam par ekonomisko un attīstības un tirzniecības sadarbību un atbalstu šai ziņā. Visas trīs valstis eh, tā vai citādi cenšas veidot attiecības ar Eiropas Savienību. Eh, jūs visi zināt, ka eh, kopš 18. gada spēkā ir sepa, cepa nolīgums, bet Armēnijas līdzdalība Eirāzijas Savienībā un īpaši atsevišķi nolīgumi ar Krieviju apgrūtina tās ciešāku sadarbību ar Eiropas Savienību. Uh, Tomēr Armēnija tirgojas ar uh, uh, Eiropas Savienību, kaut arī Krievija ir uh, daudzējādā ziņā nozīmīgāks tirzniecības partners šai valstī. Azerbaidžāna uh, tās līguma attiecību pamatā ir uh, sadarbības nolīgums ar Eiropas Savienību un Eiropas Savienība. Uh, Eiropas Savienība ir uh, lielākais Azerbaidžānas partners mm, uh, atsevišķi ņemtais uh, lielā mērā pateicoties um, uh, gāzes Uh, eksportam. Uh, Gruzija. Uh, Gruzijai nav noslēgts brīvās tirzniecības nolīgums, darbs pie tā iedzīvināšanas, bet tas ir diezgan smags, sāpīgs process ar daudziem šķēršļiem, kaut arī ir mm, atsevišķi pozitīvi sasniegumi. Īpašas grūtības ir ar ES normu un standartu pārņemšanu Uh, biznesā un ražošanā. Un šeit ir būtiski, lai abas puses atbilstoši savai, savām mm, saistībām uh, apzinātos, kā, kas ir šeit likts uz spēles. Uh, Neatkarīgo valstu savienība joprojām ir uh, Gruzijas lielākais tirdzniecības partners. Mm, uh, Eiropas Savienībā ir tikai uh, 5% apmērā. Un Ja runājam par reģionālo sadarbību, drošību, šeit eh, ir Kalnu Karabahas konflikts Azerbaidžānas un Armēnijas starpā, kas eh, ir ārkārtīgi sens. Un tas uh, ir tāds nemitīgs riska faktors reģionālajai stabilitātei. Un Eiropas Savienības loma šeit ir stipri uh, ierobežota. Uh, Eh, arī OSCE, eh, ko atbalsta Eiropas Savienība, šeit eh, neko daudz nevar darīt lietas labā. Un interesanti ir tas, kā, piemēram, Azerbaidžāna vērtē Eiropas Savienības iesaisti. Tā mm, saukstās par to, ka Eiropas Savienība neko nedara, ir pasīva, un patam lāgam Krievija apspēlē abas konflikta puses, arī Eiropas Savienību, katrai pusē apgalvojot ko atsevišķu. Uh, Gruzijas, eh, Gruzijā stabilitāti joprojām eh, apdraud šī te eh, pasportizācija, ko Krievija veic tās nelikumīgi anektētajos Gruzijas reģionos kā, kā bāzi izmantojot Abhāziju un Dienvidosetiju, un tas joprojām ir un paliek būtisks izaicinājums, būtisks jautājums Gruzijai šogad un nākotnē. Un šeit ir būtiska tāda dilemma eh, Gruzijas priekšā. Eh, Gruzija joprojām eh, cenšas izkopt, attīstīt sadarbību militārajā sfērā ar Eiropas Savienību. Tāpat šī valsts piedalās Eiropas Savienības CSDP operācijās. Gruzija ir nosūtījusi savus karavīrus uz Malī, piemēram, tās pārstāvja piedalās citās misijās, un šeit lielākais izaicinājums ir tieši e, demokrātija. Tās trūkums. Runā, un, e, ja runājam par to, kas sacīts e, demokrā, rekomendācijās, tad mums noteikti būtu jāraugās, kā izmantot tās visefektīvākās sviras, kas ir mūsu rīcībā un eh, darīt to, kur, kur ir visdaudzsološākie ieguvumi. Un eh, jāsaprot, kas ir likts uz spēles. Eh, Gruzijā ir liels atpakaļ atkrišanas risks, neliberālas varas un, un spēka, spēka vektori. Krievija, Turcija, Ķīna noteikti vēlētos virzību tām vēlamā virzienā pretēji mūsu interesēm. Eh, mums ir jāspēj eh, atbalstīt Gruziju šajās, eh, šajā sarežģītajā situācijā. Un vēl par reģionālo sadarbību un stabilitāti arī šeit Eiropas Savienības iesaist ir izšķiroši svarīga mūsu ilgtermiņa mērķis ir ilgstoša stabilitāte, ilgstošs miers un, un, un uzplaukums reģionā, bet Eh, nu, tas prasa noteiktus ieguldījumus, noteiktu piepūli. Eh, šeit varētu tapt, piemēram, reģionālās stabilitātes pakts Eiropas Savienības un, un Dienvidu Kaukāza valstu eh, starpā, par ko varētu notikt turpmākas diskusijas. Eiropas Savienībai noteikti ir jāsaglabā sava reģionālā eh, pieeja, reģionālais princips, bet uh, tai ir jābūt individuāli pielāgotai uh, atbilstoši partneru spējām un iespējām. Arī Eiropas parlamentam šeit ir uh, liels, liels potenciāls celt savu atpazīstamību, savu klātbūtni, intensificēt Un ja vēl, eh, vēl par dažām eh, reģionālām iniciatīvām, te noteikti vairāk ir jāattīsta divpusējas eh, sadarbības saites ar mm, pārvaldes struktūrām, arī nevalstiskām struktūrām, pilsonisko sabiedrību izmantojot visas pieejamās sviras, lai nostiprinātu pilsonisko sabiedrību, tās struktūras, it īpaši Gruzijā. Uh, Uh, iedzīvinot demokrātiju un demokrātisko pārliecību un praksi uh, šajā reģionā. Šeit tātad, mūsuprāt, visvairāk ir tas, kas visvairāk nepieciešams šī reģiona valstīm. Uh, noteikti nedrīkstam pagurt atbalstot demokratizācijas procesus šajā reģionā. Paldies! Paldies, eh, profesor, par jūsu ieskatu situācijā šajās trīs valstīs. Paldies par jūsu minējumiem un norādēm un ierosinājumiem. Bet, nu, vārds Sārī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tiešām liels prieks šodien šeit būt. Es vēlētos pateikties ar iepriekšējiem runātājiem par šīs dienas situācijas aprakstu un to, ka ieskicējāt galvenos izaicinājumus uh, reģionā. Un mans uzdevums šodien ir. What... Mēģināt ieskatīties nākotnē par to, kas būtu jādara un kādā veidā uh, austrumu partnerības ietvers būtu jāpārveido, lai tas būtu piemērots uh, jauniem izaicinājumiem un kā varētu labāk izmantot eh, izdevības un iespējas, ko tas rāda. Mēs ar kolēģiem eh, veicām pagājušajā gadā analīzi kopā ar savu kolēģi eh, Taņislavu Seknieru, un es vēlētos ieskicēt divu, trīs pamatvirzienus, kā pārveidot austrumu partnerības satvaru nākamajiem desmit gadiem. Uh, Eh, analīzes eh, eksemplārus eh, drukātā veidā varat šeit arī paņemt uz galda man blakus. Pirmkārt, mums būtu nepieciešams aktualizēt domāšanas kartes un vispār pieeju eh, par mūsu eh, kaimiņu reģioniem, jo reģions ir ļoti dinamisks un tur daudz kas mainās. Mums vajadzētu neskatīt, neraudzīties uz šīm valstīm kā mērķa valstīm un šo satvaru kā kaut kādu labdarības programmu. Daudz šīs eh, valstis pēdējos gados ir pārvērtušās par patiesiem partneriem, kas tiešām var daudz darīt uh, Mm, kopējās, kopēju uzdevumu labā. Un vajadzētu atcerēties, ka austrumu partnerība uh, sniedz labumu arī tautsaimniecībām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tas uh, palielina uh, Eiropas Savienības politisko svaru un stiprina mūsu Eiropas Savienības drošību. Es domāju, ka mums par visu to ir. Uh, mm, daudz labāk jāinformē mūsu pašu Eiropas Savienības pilsoņi. Man šķiet, ka kaut kā uh, mūsu domāšana ir aizķērusies kaut kur pagātnē. Otrā lieta ir runa par treš, tā saucamajām trešajām uh, spēcīgajām valstīm, uh, kā piemēram Ķīna un citas arī tās uh, ir palielinājuši savu ieinteresētību uh, austrumu partnerībās valstīs. Tas nozīmē, ka mums ne tikai ir jāraugās uz to, ko Krievija dara šajā reģionā, bet jāskatās arī uz citām uh, valstīm, kas ir ieinteresētas šajos reģionos. Un reizēm citu eh, trešo eh, valstu aktieru vērtības un mērķi eh, nebūtu nesaskan ar Eiropas Savienības mērķiem. Taču tirzniecības attiecību attīstība ar šīm valstīm uzlabo Austrum partnerības valstu ekonomisko situāciju un noturību krīzes situācijās. Un eh, tāpēc eh, labāks partnerības um, un to attīstīšana ar līdzīgdomājušām valstīm un finanšu institūcijām ir ļoti vērtīga, bet ir iespējas uzlabot šo sadarbību un labāk koordinēt mūsu politiku. Es domāju, ka viens labs piemērs ir G7 vēstnešu tikšanās, vēstnieku tikšanās Ukrainā, um, kas šī pieredze var tikt izmantota arī uh, citās austrumpārstenības valstīs. Jāsaka, ka uh, vajadzētu palielināt sadarbību arī starp uh, ziemeļu un dienvidu partneru valstīm. Mums nevajadzētu par tām visām domāt izolēti. Mums ir uh, vajadzīgs uh, tāds 360 grādu skatījums uz visu visām mūsu kaimiņu valstīm, gan austrumos, gan dienvidos. Nevajadzētu tās pretnostatīt vienotrai. Neiedziļināšos det, eh, detaļās par to, iedziļināšos nedaudz vēlāk, bet eh, tālāk runāšu par nākošo lielo tēmu loku, kur vajadzētu modernizēt mūsu politiku. Mums ir jāuzlabo stratēģija atbalstot eh, pārveidi, reformas un ekonomisko izaugsmi. Uh, Eh, mums ir nepieciešams apvienot nosacījumus ar stimuliem un jāoptimizē mūsu stratēģijas tā, lai mēs varētu mērķiecīgi sasniegt um, mūsu mērķa auditoriju tādā ļoti elastīgā veidā, lai varētu realizēt eh, plašāku ietekmi nākotnē. Reizēm politiskās elites um, nedaudz uh, novēloti um, rīkojas, mums vajadzētu piemērot tā saucamo viedo uh, nosacījumu noteikšanu, piemēram, lielāku finansējumu uh, piešķiršanas iespējas pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Moldovā, piemēram, mēs jau ļoti veiksmīgi esam eksperimentējuši ar šādu pieeju un reizēm tomēr tās ir citas grupas. Uh, Mm, kas lēnāk eh, mainās un ir mazāk atvērtas pārmaiņām un aizdomīgi izturs pret Eiropas Savienības nolūkiem. Varbūt vajadzētu vairāk ar šīm grupām strādāt un mēģināt tos pārliecināt. Vispārīgi runājot, mums ir jāpaplašina eh, partneru loks un atbalstītāju loks eh, austrumu Eiropas valstīs, un viņi gal galā ir mūsu sabiedrotie lielā mērā un turpinās tādi būt, bet eh, vajadzētu plašāk to visu raudzīties. Eh, vajadzētu rīkoties proaktīvāk, veidojot attiecības ar citām grupām, kuras varētu atbalstīt Eiropas Savienības eh, integrāciju, jaunatne, diaspora, ehm, dažādas progresīvas organizācijas un tā tālāk vajadzētu varbūt rūpīgāk padomāt arī par Eiropas Savieniības politikas sociālo ietekmi, jo ja radīsies gan zaudētāji, gan uh, uzvarētā, vinnētāji, nu tad uh, tas nepadarīs reģionu stabilāku. Mums vajadzētu arī domāt par tādiem stimuliem, no kā tieši labumu gūs vienkārši cilvēki. Cilvēki, kuri e, nepiedara pie e, izglītotās urbānās minoritātes šajās valstīs. Um, progresa trūkums arī uh, varētu būt saistīts ar zināšanu trūkumu, izpratnes trūkumu, zinātības trūkumu, uh, saziņas trūkumu un infrastruktūras trūkumu. Un, lai uh, varētu ar to tikt galā, ir vajadzīga labāka saziņas stratēģija, stiprākas saiknes. Uh, ar biznes kopienām un ir jāinvestē arī savienojumībā un infrastruktūras projektos nākotnē. Komunikācijas stratēģijām ir jābūt piemērotām šai uh, kiberērai un uh, Eiropas Savienības eh, delegācijas uh, austrumos ir jāpastiprina ar uh, attiecīgiem speciālistiem. Mums ir jāizstrādā pieejamas, saprotamas, jēgpilnas, jēgpilni vēstījumi, par to, kādu labumu var dot eh, sadarbība ar Eiropas Savienību vienkāršiem cilvēkiem. Mums ir jāpalīdz vietējiem eh, uzņēmējiem izmantot iespējas uh, paplašinātajā tirniecības sadarbības ietvarā, piemēram, tā pašā Grūzijā, kā viņi varētu efektīvāk iekļūt Eiropas Savienības tirgos, kā varētu sameklēt biznesa partnerus Eiropā, kā varētu celt savu konkurētspēju un un tuvināties vai sasniegt Eiropas standartus. Un kā pievienoties aģentūru darbam, dažādās programmās piedalīties, un tāpēc mums vajadzētu tuvāk sadarboties tādā veidā, lai šie uzņēmēji varētu uh, fakt veiksmīgāk iekļauties tirzniecības un iespējams arī banku tirgu Eiropā. Runājot par infrastruktūru, tirzniecība ar Eiropas savienību pieaug, bet reģionālā infrastruktūra mm, šo, šim līmenim ir neatbilstoša. Mums ir jātīsta uh, eh, infrastruktūra uh, šajās uh, valstīs un jāsa, mm, jāsaslēdz tā, jāsavieno ar Eiropas Savienības infrastruktūru. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi turpmākajām desmitgadēm. Un e, trešais e, izmaiņu vektors ir e, drošības neatkarības atzīšana starp Eiropas Savienību un Austrum partneriem. Ļoti bieži tiek uzskatīts, ka drošības sadarbība nāk par labu tikai Austrumu partneriem. Pirms desmit gadiem visi domāja, ka Krievijas piespiedu rīki e, ir vērsti tikai pret austrumu kaimiņiem, bet kas notika? tas, kas notika austrumos, vēlāk transformējās arī uz rietumiem, piemēram, kiberuzbrukumi, um, troļu aktivitātes un tā tālāk. Ir ļoti daudz jautājumus, jautājumu, kuros gan Eiropas Savienībai, gan austrumu partneriem ir jāsadarbojas daudz ciešāk. Es arī domāju, ka ir nepieciešamība uh, stiprināt sadarbību uh, kiberdrošības jomā. Uh, un uh, naudas atmazgāšanas iniciatīvu jomā. Tās varētu būt divas jomas, e, kurās vajadzētu padziļināt sadarbību. Piemēram, potenciālo sadarbība varētu būt veidot kopējas e, kiber vingrinājumus, organizēt dialogus ar kaimiņu valstīm par <clears throat> kiberdrošību Eh, piemēram, eh, mums ir eh, tā tad uz rietumu pusi šāda sadarbība, uz dienvidu pusi, bet tādas nav uz austrumiem, un tas ir trūkums. Un Eiropas Savienībai vajadzētu strādāt proaktīvi, nevis pēc faktum, postfaktum reaģēt uz kiberuzbrukumiem ņemot vairāk, cik negatīvi ietekmi tas atstāja uz tautsēmniecību. Arī korupcija ir jāuzrauga, jāuzlūko ne tikai kā problēma pārvaldībā, bet kā arī uh, nopietnas drošības apdraudējums, jo korupcija stimulē uh, tātad hibrīdu uzbrukumu attīstīšanu. Un tāpēc uh, Dažādi pasākumi, kas stiprinātu noturību pret šādiem apdraudējumiem austrumos, ir attīstāmi, un cīņa pret korupciju ir jāapvieno ar preventīvām stratēģijām. Paldies! Paldies, arī kundze! Un tagad mēs varam domāt par austrumu partnerības nākotni un iespējams eh, kādām no šīm valstīm arī tā turpināsies ar dalību Eiropas Savienībā. Un tagad dosim vārdu pārstāvim no Viļņas Klaudijusam Manjokam. Paldies priekšsēdētāji, godējumie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Vairāk nekā desmit gadu laikā Austrum partnerība ir parādījusi sevi kā nozīmīgu uh, sadarbības uh, eh, veidu ar Austrum partneriem. Šie partneri ir kļuvuši jums tuvāk eh, pēc paplašināšanās un arī runājot par savstarpējo atkarību un iesaistīšanos darbā Austrum partnerība ir veiksmes stāsts. Un tomēr šo desmit gadu garumā atklājās eh, tā dilemmas un ierobežojumi. Eh, vairākumā gadījumu tie ir saistām ar ierobežojumu pašā Eiropas Savienībā. Sāksim eh, austrumpartnerības politikas mērķi vai tas būtu Eiropas vērtību, Eiropas demokrātijas veicināšana vai tā ir kaimiņu uh, Eh, ekonomiskā stabilitāte un suverenitāte, un kā tas ir saistāms ar Eiropas kaimiņu vajadzībām un mērķiem, vairāks eh, eh, koherences starp Eiropas un partneru interesēm un vajadzībām ir vislabākais risinājums. Tomēr tās nav tik vienkārši, jo intereses un vajadzības var būt pret pretrunīgas, vai varbūt arī Eiropas Savienībai var trūkt tā, kas ir visvairāk vajadzīgs austrumu partneru valstīs. Domāju, ka visvairāk vajadzīga ir drošība. Un tas ir vislielākais ierobežojums austrumu attiecības politikām ir bijuši risinājumi, bet nepietiekami. Tāpat ir bijušas vairāk korekcijas pasākumi austrumu Eh, partnerībā. Tā iesākās kā vienots politikas eh, platforma, lai tuvinātu partneru valsts Eiropas Savienībai, bet balstoties uz paplašinājumu fablonu, eh, tas nesniedz pietiekamus pamudinājums, netika ņemt vērā pietiekami postpadomu balstu nostāji. Politika samazināja savu ambīciju līmeni, iekļaujot vairāk savstarpīgumu. Eh, šo tendenci var apsveikt, eh, bet eh, par ambīcijām runājot ir jārīkojas realistiski un ir jāņem vērā Eiropas Savienības ierobežojumu un resursiem un ir nepieciešams resursus saskaņot. Va, šeit būtu runa par dalībvalsts perspektīvu, to nevar izslēgt, bet uh, E, e, rezultātu nevar garantēt, un līdz ar to nosacījums ir nepietiekams. E, ļoti labi to parāda Rietumbalkāni. Pārāk liela koncentrēšanās uz dalībvalsts status ir pretproduktīva, un ir jādomā par pareizajiem instrumentiem un resursiem drīzāk. Par diferenciāciju runājot, šobrīd ir divu, uh, val, uh, divas valstu grupas vismaz runājot par instrumentiem un instrumentiem. Vienas ir asociētās valstis, kas ir saistīts ar Eiropas Savienību ar viss komplicētākajiem un ambiciozākajiem nolīgumiem, kas ir e, noslēgti, un bezvīz ceļojums. Šeit ir iekļaut Ukraina, Moldova, Grūzija. Tās ir trīs asociētās valstis. Otra valstu grupa bez asociācijas nolīguma - Armēnija, Azerbaidžāna un Baltkrievija. Armēnija ir noslēgusi vienošanos visai tuvu asociācijas līgumam un ir jāizvērtē, kā tā atrodas starp šīm abām grupām. Uh, Ukraina ir jāizceļ uh, savā Eh, teritorijas un eh, eiropeiskās apņemšanās dēļ. Un eh, šo sešu valstu sakarā Eiropas Savienība ir iesaistījusies valstu veidošanas procesā, kas ir tālējošāks nekā suverenitāte, stabilitāte un eiropeizācija. Skatīsim šīs grupas um, ehm, pa valstīm atsevišķi. Sāksim ar uh, divām valstīm, kuras ir bijušas visskeptiskākās sākotnēji, kas ir Baltkrievija un Azerbaidžāna. Šīs valstis ir ieinteresētas eh, palielināt tādā sadarbību tādās jomās kā enerģija Azerbaidžānas gadījumā, kā arī pār 20. gada, gada iniciatīvām. Un būtiskākais šeit ir suverenitāte un stabilitāte. Eiropas Savienība ir eh, kā pretsvars eh, Krievijas un citu starptautisku spēlētāju ietekmei, tādu kā Ķīna un eh, Turcija. Bet tās negribīgi izturas pret Eiropas vēsti, vērtību paplašināšanu un jādomā par tādu jautājumu kā demokrātijas un cilvēktiesība veicināšana, bet tad pastāv iespēja zaudēt ietekmi kopumā par asociāciju runājot. Tas ir viens, varētu teikt, pat vissarežģītākais eh, nolīgums, ko ir slēgusi Eiropas Savienība ar trešajām valstīm. Šie nolīgumi ir visai ambiciozi, eh, runājot par likumdošanas tuvināšanu Trīs asociētās valstis ir apņēmušās pārņemt būtisku Eiropas Savienības eh, noteikumu daļu, bet pastāv divas lielas problēmas. Viena eh, attiecas uz apjomu, otru uz kapacitāti. Reforma apjoms, ko pieprasa asociētiem valstīm. Eh, ne, grūti Eh, ir saskaņams ar pašreizējo sociālo eh, un ekonomiskās attīstības līmeni. Asociācijas nolīgumi varētu tikt izmantoti kā eh, priekštecis Ukrainas Moldovas modernizācijai, bet ir atsevišķi jautājumi vēl, kas ir zem jautājumu. Otrkārt, valstīm trūkst kapacitātes, risin, lai sakārtotu attīstībai nodeļu noderīgos noteikumus. Tāpat arī pietrūks nereti resursu un kapacitātes. E, par rekomendācijām runājot, es balstos uz pēdējiem, pēdējo projektu Justratu un savu pieredzi. Pirmkārt, e, runājot pār pētījumiem par to, kas notiek realitātē šajās valstīs ar šiem notiekumiem, it īpaši kā darbojas akī. Un tas ir parādī, parādījis to, ka tā akī nav prioritāšu vidū. Ir steidzamāks vaidības lai būvētu pa, vai atjaunotu suverēnu valstī, nodarbotos ar ekonomisko attīstību, un šie jautājumi tiek risināti tikai Ukrainā. Tāpat pētījums parāda to, ka akī transponēšana daža, eh, daudzās jomās E, norits pat labāk nekā gaidīts, galvenokārt tāpēc, ka turpinās neformāla um, asociācijas nolīgumu uh, piemērošana, un šķiet, ka Eiropas Savienība klusējot piekrīt. Šie pasākumi palīdz mazināt uh, Eh, likumu harmonizēšanas nastu, bet tie izraisa neskaidrību pār nākotnes regulējumiem starp dažādām interesētajām pusēm, kā pilsoniskā sabiedrība uzņēmēji un investori. Tāpat mēs pētījumā Eh, konstatējam, ka atsevišķas vājas pilsoniskās sabiedrības grupas tiek stiprinātas, bet pastāv plaisa ieviešanas līmenī, kas izriet galvenokārt no vājas administratīvas kapacitātes. Eh, un tas ir vērojams abās valstīs. Divi faktori viens otru stiprina, piemēram, enerģijas regulatoru ziņā. Eiropas Savienības nosacījums šķiet darbojas tikai ierobežotu reformu apjomam, kas skār valsts būtiskās intereses, kā piemēram gāzes nozars reforma Ukrainā. Noteikumi e, e, ieviešana ar laiku kļūst tikai sarežģīta. Un, uh, varētu būt kā Eiropas Savienības noteikumu ieviešana un nosacījumu piemērošana, varētu iegūt deklaratīvu raksturu. Un eh, par šo risku jādomā ir jau tagad par ieteikumiem runājot. Pirmais skar eh, drošības trūkumu kas ir jāris, jārisina ar iespējamiem līdzekļiem, bet es vēlētos vairāk koncentrēties uz asociāciju. Es Eh, pasākumiem. Protams, eh, runājot par savstarpējo atkarību neasociētajām valstīm, ir jāmeklē telpa ģeopolitiskiem un eh, strateģiska apsvērumu dēļ un ir jāprio, jāpadara par prioritāriem valsts veidošanas mērķi, veicinot tiešās ārvalstu investīcijas. Eiropas Savienības noteikumu transponēšana Eh, izmaksā dārgi un pieprasa eh, spēcīgāku ekonomisko racionāli, ko varētu sniegt Eiropas Savienību, eh, sākot kopēju ekonomisku telpu, atverot pakalpojumu sektoru, kas iekļaut Rietumu Balkānus un trīs asociētās valstis. Manuprāt, et, šie ir galvenie mērķi, eh, lai asociācija varētu darboties un būt ar savu ekonomisko racionālu. Un visbeidzot, lai eh, varētu veicināt Eiropas Savienības noteikumu piemērošanu, ir vajadzētu domāt par asociācijas nolīgumu sistēmiskāku eh, koriģēšanu. Paldies par komentāriem un kā jau es diskusijas sākumā solīju, mēs esam uzaicinājuši eh, Mat Angelīnu Enhosu un Katarīnu Maternovu. Es došu tagad vārdu Angelīnai Aihorstai uz desmit minūtēm. Jā, paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies cienījumie klātesošie, paldies cienījumiem viesiem, kas eh, mūs uzrunāja. Um, šīs prezentācijas mani pat tiešām uh, eh, iespaidoja, uh, ārkārtīgi vērtīgas, noderīgas prezentācijas, uh, ļoti daudz vērtīgas informācijas, ļoti vērtīgi ieskati situācijā mm, šajās valstīs, un es kopā ar Katarīnu esmu tiešām uh, Eh, mēs esam priecīgas eh, būt šeit, eh, norit pārdomu process, tas ir labi, tas ir veselīgi, nepieciešami, ir svarīgi, lai idejas taptu, lai ar tām notiktu apmaiņa, lai tas, tas par ko Sārī kundze runāja, Mm, tas eh, tiešām mūsu tādā apzinātā domu laukā eh, uz, uzpeldētu. Un eh, es vēlos par četrām lietām īsumā runāt. Eh, man ir patiesi prieks, ka norit šāda saruna, šāda diskusija. Mēs esam jau krietni eh, tālāk tikuši par desmito jubileju austrumu partnerībai. Un tiešām progress ir. Tas ir panākts eh, visiem kopā un katrā partnerības valstī atsevišķi ņemot, un to var redzēt. To nav iespējams noliegt. Ir jauna dinamika šajās attiecībās, kāda kādas nav bijis uh, savulaik, un esmu starp tiem uh, kas uzskata, ka šeit ir eh, jāspiež pedālis grīdā, diplomātiskā plāksnē, attiecību intensificēšanas plāksnē, ir jāpiesaistās ārē, jāiesaistās ārējās darbības dienestam un eh, jaunais ārējā dienesta vadītājs Bareliekungs Ehm, jau norādīja šeit parlamentu uzrunājot, ka nu tik būs, nu tik sāksies, tiks intensificētas attiecības ar austrumu partnerības sešām valstīm visos iespējamos līmeņos, tā kā cerēsim, ka tas piepildīsies. Tāpat arī e, šodien tika atzīmēts, ka līdz šim noslēgtās vienošanās e, to izpilde ir jāvērtē e, kritiski, ka ir, ir neizpilde, ka ir, ir trūkumi, ka ir kavēšanās. Uh, bet eh, tas, ko esam paveikuši, tas ir, ir, ir bijis tā vērts, tas ir eh, vērā ņemami, eh, tas ir nostādījis mūs uz ekonomiskas integrācijas, bet arī politiskas asociēšanās uh, apvienošanās ceļa. Un Sārī kundze jau mm, tātad izteicās šai sakarā, visi šie, šie elementi noteikti būs būtiski gatavojot nākamo samitu, bet šeit būs nozīmīga arī politiskā dimensija, politisko uh, priekšstāvju uh, apņēmība, iesaista, gribas spēks. Uh, nu, situācija šai ziņā ir būtiski mainījusies salīdzinot ar desmit gadu senu pagātni. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi Eh, lai eh, tas eh, notiktu ciešā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalību valstīm, dalību valstu sabiedrību. Un mm, ir jautājumi, ir neziņa, ir neskaidrības, ir, ir, ir, bet to visu ir iespējams risināt sarunu, satikšanās ceļā, deeskalējot kaut kādus potenciālus konfliktus, meklējot iespējas uzlabojumiem un Katarīna to ļoti labi zina. Ehm, mums, mūsu pusē nāktos daudz aktīvāk izmantot mums pieejamos ehm, resursus un līdzekļus. Tā kā aicina uz lielāku aktivitāti, mums ir gal galā satvers spēles noteikumi. Ja nekā no tā nebūtu, tad, tad varētu sūdzēties un žēloties, bet mums ir ļoti labs, stabils, spēcīgs satvers ehm, šo attiecību tālākai kopšanai ar šīm sešām valstīm ir skaidri šie, šie, šie vektori, kā uh, gūt, kā nodrošināt reālu ieguvumu uh, šo valstu sadarbības valstu pilsoņiem. Uh, Tā kā mēs, mēs šobrīd varam atzīmēt, ka ir, ir godam pastrādāts, it īpaši aizdītajos sešos mēnešos ir aizritējuši struktūrālie dialogi, uh, fantastiski, fantastiski panākumi, ārkārtēja ieinteresētība no pilsoniskās sabiedrības, no dažādu valstu struktūru pārstāvjiem mm, un, un, un tas ir tāds, tāds sasniegums, kas uh, ir jāizmanto kā pakāpiens turpmākajā ceļā, uh, pirmām un galvenām kārtām jau gatavojot nākamo samitu, bet no šī tāda saimnieka apziņa ir, ir, ir dzimusi. Uh, Tas viss tagad, gan, protams, ir, ir, ir jāpārvērš uh, sekmīgos uh, rezultātos, mm, reālos uzlabojumos, uh, bet uh, tāpat laikā nevaram noliekt, ka daudz kas ir paveikts, daudz kas ir sasniegts un ir laiks jau sākt ieskicēt darba kārtību laikam nā, nākotnē pēc šī gada. Un, un, un atsevišķas dalībvalstis, protams, procesā ir vairāk iesaistījušās šajās attiecībās. Tas nav kaut kas tāds, kas būtu jādara visiem 27 uh, sakostiem zobiem kaut kā negribīgi. Uh, Nē, šeit mēs visi strādājam tā, tā labi ticīgi, pēc, pēc labākās sirdsapziņas. Mm, un eh, to pašu var teikt arī par samita eh, gatavošanu. Tā kā visi šie dažādi apzīmējumi, ko, kas jau šeit izskanēja, tā tad tāda vis, eh, iekļaušana, tāda mm, apvienošanās, pulcēšanās, bet arī individualizācija un, un, un, un individuāla pieeja. Tas, tas viss ir mums kā, kā ceļa maize, kā darba uzdevums. Um, vēlos runāt arī par jauno komisijas sasaukumu, kas ir izvirzījis, izvirzījis savas prioritātes, bet uh, tam visam ir jāatspoguļojas un jāmaterializējas arī sadarbībā ar Austrumu partnerības valstīm. Paldies! Paldies, Maternovas kundze, vārds jums! Paldies priekšsēdētāji, paldies Anģelīna par šiem jaukajiem vārdiem, cienījamie eh, klātesošie, cienījamie deputāti. Ļaujiet man īsumā atzīmēt to, cik būtisks sasniegums ir tas, ka šāda diskusija vispār notiek. Liels paldies uh, viesiem, kas izteicās man īpaši aizrāva man Joka kunga sacītais, uh, kuram ļoti lielā mērā piekrītu viņa analīzē, viņa skatījumam. Uh, nu, kāda bija situācija ceļa sākumā? Austrum partnerība sākās brīdi pēc kara Ukra uh, Gruzijā, pēc agresijas Ukrainā, ļoti atšķirīgā politiskajā kontekstā. Uh, nu, atzīmējam desmit gadus, domājam par nākotni, par nākamajiem desmit gadiem, iespējams vēl sarežģītākā politiskā kontekstā. Un šī te spēku saspēles, spēku vektoru, šī te dinamika nozīmē tikai to, ka mums šeit parlamentā, e, mums šeit padomē ir, ir jābūt tādiem, kas ir modri, kas aktīvi koordinējas, ņemot vērā visu to, ko ieskicēja An Anģelīna. Bet tāpat laikā ir būtiski atskatīties, lai saprastu, cik tālu esam tikuši. Runa nav par to, ka īstenojam te vienu projektiņu, tur vēl vienu projektiņu un, un viss ejam mājās. Um, nē, situācija ir jāvērtē tādā plašākā kontekstā, tādā ilgākā griezumā. Mums ir trīs Tātad kāds ir rezultāts? Trīs asociētie partneri ar atšķirīgu rezultātu un sasniegumu pakāpi. Uh, ar, ar šīm valstīm ir noslēgti ļoti sarežģīti, komplicēti um, nolīgumi. Atsevišķi vērotāji um, norādīja, ka nu, tās, tā ir tāda vēlmju domāšana, tā ir tāda labā prakse, kas ir kodificēta šajos nolīgumos, nevis, nevis individuāli pēc, pēc izmēra pašūts, pašūts uzvalciņš katrai no šīm valstīm. Uh, kā tāds cerību, vēlmju uzstādījums, ka lūk, nu tik būs, nu tik sāksies, un, un savukārt partneru valstis tā, nu varbūt naivi domāja, ka tas ir kā tā, tāda uzgaidāmā telpa pirms iespējas, pirms nāk tiks piedāvāt iespēju iestāties Eiropas Savienībā. Uh, Un, un, un eh, nu, līdzīgi ir, ir, ir eh, kā, kā mums visiem dabūjam jaunu kredītkārtu, un, protams, ka nelasām to, kas tur sīkā drukā tajos eh, papīros ir sarakstīts, mēs sākam iepirkties, nu, kas, kas nav varbūt tālredzīgi. Bet, bet nu, tomēr jāatzīmē arī, ka ir izdevies šo sarežģītību aizdīto desmit gadu laikā mazināt, un lūk konkrēti, konkrēti piemēri. Uh, Mm, Ukrainas gadījumā tas tika panākts arī institucionālā plāksnē. Nu, pirmkārt, tika ieguldīti būtiski pūliņi, tīpaši aizdītajos piecos gados, lai pārorientētu atbalstu no projektiem uz tāda plaša, visaptvaroša reformu procesa iedzīvināšanas atbalstu dalību valstīs. Tas ir būtiskāk asociētajām valstīm, uh, kur ir būtiski nemazināt šo, šo intensitāti, šo dinamiku, bet arī B Baltkrievijā, arī Armēnijā, pat uh, Azerbaidžānā uh, ir šai plāksnē panākti zināmi rezultāti. Uh, reformējot nu, tādu, tādu, tādu uh, situāciju valstīs, tādā sistēmiskā plāksnē. Un mm, tas, tas ir bijis veiksmes stāsts pat pat neskatoties uz saspringtajām attiecībām uh, atsevišķu valstu starpā - Gruzija, Azerbaidžāna, uh, Armēnija, Azerbaidžāna. Un, uh, nu, mēs esam bijuši liecinieki tam, ka Eiropas Savienība vairāk ir, ir tā pārsteidzīgi uzstājusi uz, uz to interesējošiem kādiem procesiem, īsti nesaskatot, kas valstīm ir nepieciešams vispirmām kārtām plaši, piemēram, Ukrainas gadījumā plaša energoinfrastruktūras eh, re, sistēmas reforma, pārvaldības reforma, reformas institucionālajā plāksnē. Un mm, vēl viens tāds būtisks vektors ir, ir, ir Eh, pacelt sadarbību pilnīgi jaunā kvalitātē, nerunāt tikai un vienīgi ar atsevišķu domnīcu pārstāvjiem, eh, bet ar eh, pilsonisko sabiedrību daudz plašāk, nerunāt ar birokrātiem un, un, un tādiem profesionāliem šīs, šīs sistēmas darboņiem, bet ar cilvēkiem, ar jauniem partneriem no tautas, no sabiedrības. Trešām kārtām esam mm, kopā ar iepriekšējo komisāru un arī ar šo komisāru mēs esam viensprāts, ka e, tas ir bijis nepieciešams un arī ticis darīts, e, masīvi, jaudīgi piesaistīt starptautiskās finanšu in, e, institūcijas, e, liekot tam vienoties un tad kopīgiem spēkiem atbalstot tos procesus, kas ir būtiskākie, ar tādu jaudīgu, masīvu atbalstu, dzenot uz priekšu e, reformu procesu. Lūk, trīs tādi, tādas būtiskas pārmaiņas, kuras ir izdevies uh, panākt. Atcerēsimies jau Rīgas prioritātes, šie, šie 20 eh, darba uzdevumi, kas tika formulēti. Eh, tie ļoti labi eh, noderēja šo visu darbu darot. Ukrainas gadījumā mēs pat esam spējuši spērt solīti tālāk. Te mums ir vērtīgi palīdzējusi Ukrainas atbalsta grupa. Tā ir vienīgā, Ukraina ir vienīgā valsts, kurai neskaitot pašas ES valsts, uh, Eh, šāda atbalsta grupa ir izveidojusi, un viņi ir bijuši ļoti liederīgi. Viņi ir spējuši modelēt, eh, simulēt eh, šo, šo, šo potenciālu atbalstu, un tad tas ir ticis īstenots. Un sākotnējais uzstādījums proti, kā šo sadarbības pieeju diktēja akī, Eh, tāda formāla eh, pieeja eh, tagad ir, ir, ir būtiski mainījusies. Un par to man patiesi prieks. Un daži, mm, vēl daži piemēri mm, tiem rezultātiem, ko ir devusi jaunā pieeja. To mm, labprāt pasvītro iepriekšējais komisārs. Šeit esam runājam par tādu pasaules reģionu, kurā valūtu kursu svārstības aizdītajos gados ir, ir bijušas vienkārši grandiozas. Un eh, tieši tāpēc ir bijis ļoti būtiski atbalstīt mazos partnerus, pilsoniskās sabiedrības partnerus, eh, operējot ar, ar vietējo valūtu. Un tas ir tas, ko Anģelīna arī piesauca jaunās eh, komisijas prioritātes, šis zaļais, zaļais darījums, zaļais kurss tas eh, praksē izpaužas kā masīvas investīcijas eh, infrastruktūras uzlabojumos, eh, moderna, zaļa, vidē draudzīga sabiedriskā transporta sistēmu izveidē. Tie ir ļoti nepieciešami un, un, un, un liela apjoma projekti, kas ir, kādus ir izdevies uzsākt un, un, un mm, īstenot. Un tad vēl Mm, raugoties nākotnē, tas, ko Anģelīna arī minēja, šeit eh, rēķināmies ar ļoti aktīvu eh, tādu sabiedrisku diskusiju. Eh, jau pamazām izkristalizējas jaunas, jaunas tādas uzstādnes, starp tām noteikti jāmin noturība. Ar šo vārdiņu tiek apzīmēts, apzīmēts tāds, tāds princips, kas uh, Eh, nodara principā it visā, vai runa būtu par vīdi, par biodaudzveidību, par energoapgādi, eh, par energoresursu pietiekamību. Ukrainas gadījumā tas izpaužas īpaši eh, skaudri. Eiropa, Ukrainā bija zemākie tātad energoefektivitātes standarti Eiropas Savienības pierobežā. Uh, Uh, un ir, pie, ir, ir vairāk kā skaidrs, ka tie ir jāceļ. Tālāk, nu šī noturība arī sa, tātad uh, šajā cietajā drošībā, uh, sabiedrības drošības kārtības tādā noturībā tas ir būtiski. Uh, kur, kur noteicošie faktori ir tiesiskums, uh, varas uh, tāda uzticamība, uh, godaprāts. Uh, šeit noteikti vēl daudz kas darāms. Tā kā uh, Um, noslēgumā piebildīšu tikai to, ka jā, diskusijas notiek arī šeit Eiropas parlamentā par to, kā uh, tad diferencēt, uh, kā no vienas puses diferencēt mūsu pieeju, bet tāpat laikā uh, saglabāt šo iekļaujošo tādu, tādu atvērto uh, pieeju. Uh, Eh, sapratīsim to, ka austrumu partnerība ir eh, tāds eh, reģionāls, reģionāla mūsu plašākās kaimiņa attiecību politikas manifestācija. Ir, protams, vēl arī divpusējā dimensija, kur tad šī diferenciācija izpaužas tā kā no praktiskā viedokļa mūsuprāt šeit nav nekādas tādas loģiskas pretrunas vai konflikta, ka uh, starp to, ka austrumu partnerība ir eh, tāda pulcējoša, uh, iekļaujoša uh, un tāpat laikā uh, Ehm, mums ir, ir citas, citas šīs dimensijas, kur mēs varam izpausties eh, ehm, divpusēji, individuāli, piedāvājot eh, unikālus eh, katrai valstī, katram, kat, katram jautājumam specifiskus un īpatnējus risinājumus. Tā kā vēl pāris lietas tiešām augstu novērtējam Eiropas parlamentu līdz šim izrādīto atbalstu, atsevišķu uh, deputātu izrādīto interesi uh, šeit afetā, bet arī parlamentā kopumā. Uh, mm, Kubiļus kungs noteikti jāpiemin, viņš ir, ir ļoti pašaizliedzīgi strādājis, viņa spēkiem pateicoties ir tapis Austrum partnerības fórums un Ehm, šeit ir, viņš arī devis būtiski ieguldījumu strateģiskajā komunikācijā. Bieži vien izskan bažas un, un tāda žēlošanās, ka tā nu ir joma, kur Eiropas Savienībai pagalam neveicas, kā mēs varējām pieļaut Brexit un tā tālāk un tā tālāk, bet uh, Eh, situācija ir mainījusies. Mēs esam centušies, eh, nu, paši sev to, to asti celt, eh, tā kā tādu zīmolu vedību, uzsākt, mēģinot pasniegt sevi tā redzamāk, trāpīgāk, spožāk jo, tā, jo šeit mēs eh, gal galā nekomunicējam tādā neitrālā, absolūti tādā uh, viendabīgā eh, vidē, ir, ir daudz konkurējošu vēstījumu, uh, tāpēc arī mums ir jābūt uh, gana uzstājīgiem un agresīviem šai plāksnē. Paldies! Paldies, kolēģi! Paldies, viesi, par šiem viedokļiem, par šo informāciju, mm, par komentāriem! Uh, par ierosmēm nākotnei, uh, to noteikti sadzirdēs uh, Austrum partnerības valstu galvaspilsētās. Ceru, ka to sadzirdēs mūsu valstu galvaspilsētās, bet arī tepat tuvumā Eiropas komisija, arī mm, padome. Tāpēc ir būtiski, lai šāda viedokļa apmaiņa turpinātos mūsu komiteja Eh, noteikti dos savu ieguldījumu tajā, lai šis process neapsīktu. Eh, bet, nu, vārds klātesošajiem deputātiem. Makalister kungs, eh, paldies, vēlos pateikties arī viesiem, kas mūs uzrunāja. Es, Gālera kungs, Eh, tik tiešām eh, šī ir tāda politiska līmeņa diskusija, kāda ir jānotiek, eh, bet nedrīkst tā palikt šajās siltajās telpās vien, tai ir jāiet plašumā, pas, jo pasaule mainās, un, un, un šīs valstis, par kurām runājam, ir, ir, ir, ir mainījušās līdz nepazīšanai, un mēs nespējam iedomāties, kas notiks nākamo desmit gadu laikā. Uh, Eh, savulaik mēs nebūtu spējuši iedomāties, kā mums būtu ka mums pēc desmit gadiem būs šādi rezultāti, kādi tie ir tagad. Um, bet uh, mums, mums ir jāsaglabā šīs ambīcijas, šī apņēmība un jādomā, kā strādāt labāk, kā attīstīt eh, šo, šo sadarbību, padarot to labāku, efektīvāku, noderīgāku, individuālāku. Eh, eh, un, un Eiropā uh, ilgākus gadus uh, ir šī monē metode lietota, ka nākamais solis tiek spērts tad, kad ir skaidrs, ka tas ir nepieciešams. Nu, tā nav slikta pieeja. Uh, bet tāpat laikā mm, nu, ir jāsaprot, ka mums ir, ir, ir ļoti grūti apvienot visas 27 valstis Eh, ap kopīgu ideju, ap kopīgu pieeju. Daži teica, ka nē, nav vērts steigties, citi teica, ir jau par vēlu, ko nu vairs, un, un, un dažādi šādi konkurējoši, izslēdzoši viedokļi izskan par, par to vai citu eh, sadarbības ierosmi. Uh, Uh, bet, nu, reizēm ir, ir vērts iet uz priekšu tā uzstājīgi. Uh, es šeit runāju par šīm visaptarošajām reformām valstīs, kas ir bijušas ārkārtīgi nepieciešams, un uh, tieši šī uzstājība, nu, šī, šī nu, tāda gandrīz vai piespiedu kārtā veiktā veiktās reformas ir, ir, ir tagad sevi attaisnojušas. Uh, Eh, tāda vilcināšanās eh, nedod cerēto rezultātu. Var paraugieties uz Turciju, piemēram, kura ir, ir, ir, ir bijusi tādā vai citādā situācijā eh, statusā jau desmit gadus. Maķedonija, piemēram, ir, ir, ir, ir līdzīgs tāds pamācošs stāsts tam, cik būtiski ir, ir procesus tomēr mazliet eh, tā kā eh, forsēt, eh, lai ne, ne, neiestātos tāds atslābums, tāda pašapmierinātība. Jo ir būtiski, strateģiski nozīmīgi, lai, lai valstis iet uz priekšu lai šīs savstarpējās saites kļūtu jo ciešākas, tāpat laikā uzlabojoties valstu infrastruktūrai, bet lai rastoja šis, šis pamats sadarbībai, draudzībai valstu starpā, un tad jau arī mainīto, mainīsies ilgtermiņa skatījums, ilgtermiņa perspektīva. Tāpēc, jā, ir, ir, ir labi un pareizi īstenot arī šos lielos, grandiozos projektus, jo tie dod rezultātus. Uh, un, un, un šeit noteikti vēlos īpaši pieminēt šo noturības koncepciju. Uh, Sārī kundze to arī uh, atzīmēja, ka mums ir jāatjaunina mūsu šīs prāta kartes, prāta izpratne par, par to, kāda tad ir patiesā situācija. Jā, paldies, kā minējāt arī Eh, ilgtermiņa iestājas perspektīvu noteiktām dalībvalstīm. Bet, nu, Kubiļas kungs. Or, uh, eh, eh, presentations uh, were, were a great value. Jā, paldies, kolēģi, jūsu uzstāšanās tiešām bija ļoti vērtīgas, bet es gribētu nedaudz paraudzīties nākotnē. Es domāju, ka vārdiņš resilience, noturība ir ļoti atbilstošs, bet Tad, kad es um, dziļāk paskatos šajā jautājumā, tad uh, šeit, es domāju, mums vajadzētu vairāk satraukties par šo valstu sabiedrību psiholoģisko noturību. Un es vienmēr visvairāk domāju par to, kā noturēt motivāciju. Ne tikai no valdību puses, bet arī no sabiedrību puses. Un ir jau viegli pateikt, nu, jums jāveic reformas, un tad jūs dzīve varbūt uzlabosies. Bet cilvēks nemaz tik viegli par to nevar pārliecināt. Un cilvēki. Uh, vadās no pieredzes, kas ir redzama kaimiņos, un Tāpēc es piekrītu Vaičkovska kungam par to, ka dažādu ģeopolitisku apsvērumu dēļ mēs izvairāmies a, cilāt šo te um, dalībvalsts, nākotnes pievienu, dalībvalsts vai nākotnes dalībvalsts statusu. Bet kā noturēt motivāciju veikt reformas, ja mums nav īsti piemēru uh, par īpašiem panākumiem, teiksim, Centrāla Eiropā. Nu, 90. gados eh, tas bija tieši tas, kas noturību nodrošināja mums un noturēja motivāciju mūsu valstīs ļoti augstā līmenī, jo mums bija šī skaidrā perspektīva par iestāšanos Eiropas Savienībā. Tas pirmkārt, otrkārt. Ja mēs raugāmies Eiropas Savienības kopējo pieredzi pēdējo 30 gadu laikā, uh, Tad, nu jā, mums ir Centrāla Eiropas pieredze, tad ir Rietum Balkāna pieredze, kur mums bija zināmas problēmas, un neskatoties uz to, e, eh, austrumu partnerības valstīs tā ir tāda pieredze, kādu, nu, viņi vēlētos redzēt izmantotu pie sevis. Un kāpēc mēs nevaram tāpat runāt ar austrumu partnerības valstīm, tāpat kā rietumu Balkāniem? Mums tomēr ir zinām pieredze, kāpēc mums šo pieredzi arī nepārnest uz austrumu partnerību. Nu, es ļoti uzmanīgi vienmēr klausos, eh, kas tiek teikts, un klausos viņu reakciju, bet mēs varētu darīt šīs lietas paralēli. Eh, mēs varētu ienest Balkānu pieredzi austrumu partnerības reģionā un tad paraudzīties. Uh, Mm, vai viņi to uztver tā kā labu veidu, lai virzītos uz priekšu. Un mana vēlēšanās ir patiešām parūpēties par psiholoģisko noturību sabiedrībās šajās valstīs, jo reformu veikšana nav vienkārši cilvēka, kā šie noguruši no reformām, īpaši tādos gadījumos, ja viņi ļoti ātri neredz rezultātus. Uh, Un ja mēs eh, viņiem priekšā nepiedāvāsim kādu lielu, lielu burkānu, nu tad mēs eh, būsim problēmās. Tāpēc mums ir jāizmanto atbilstoši vēstījums un atbilstoši instrumenti. Un pēdējais, ko gribu teikt, varbūt eh, cilvēki no komisijas vai arī darbiņas dienesta var kaut ko paskaidrot man tuvāk, bet kas notiks ar tā saucamo paplašanāšanās metodoloģiju? Kā es saprotu, šī paplašināšanās metodika ir kaut kas tāds, lai pieņemtu padomes lēmumu uh, par Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju. Ir franču uh, neoficiālais dokuments, uh, kas paskaidro, kā to var darīt. Tas, protams, varētu būt ļoti interesanti, un tas kaut kā varētu arī mainīt to, kā mēs vispār um, runājam ar austrumu partnerības valstīm. Un Marjanī kungs nākamais pieteicies runāt. Paldies, priekšsēdētāji, es rūpīgi uzklausīju visus sešus runātājus. Un, e, kā jau teica arī e, kundze, desmit gadu laikā ir mainījies konteksts, mentalitāte, ir jauni spēlētāji, piemēram, Ķīnas aktivitātes Baltkrievijā, un vai tas jāņem vērā? Sakot, ka ir jauni spēlētāji, es biju pārsteigts un. Uh, Ehm, ehm, arī pamanīju to, ka jūs neviens ne praktiski nerunājat par Eiroaziātisko ekonomisko savienību, jo pastāv mēģinājumi veidot ekonomisku sadarbību, kas veidojas, kas nav Eiropas Savienības līmenī, kur trīs no sešām partnerattiecību valstīm ir iesaistījušās. Ehm, Baltkrievija eh, un Armēnija un Moldāvija. Pirmās divas ir šlo, uh, eh, dalība valstis un otrā ir asociētā valsts. Un man ir e, jautājums, vai mēs nenonāksim no vienas karikatūras e, pie citas, jo viens no runētājiem pieminēja, e, pieminēja Krievijas gūstekņu valstis, vai mēs nenonāksim pie Eiropas gūstekņu valstīm. Jāapzinās, ka šīm valstīm ir atsevišķi dažāda vēsture, dažādi iedzīvotāji, dažādas atrašanās vietas. Un cits no runātājiem teica, ka jāvirzās tālāk, un tādu redzēsim, vai tas varēs beigsies ar iestāju. Bet ko tad prasa vispirms iedzīvotāji? Vispirms labāku ekonomisko labklājību, drošību un vairāk uzklausīšanas. Pārāk bieži ir sākotnējais entuziasms, līdz ko ir pirmās pazīmes, un E, es atceros, kā mēs uzklausījām Marianu Sandu, un visa runa sastāvēja no tā, ka lieliski Moldāvi ir izvēlējusies Eiropu. Es biju viens no nedaudzajiem, kurš teica, tas ilgs e, pusgadu, jo tie, kuri e, pārzina Moldāvi, Moldovu, zina, ka tur ir cīņas starp diviem klaniem, lai iznīcinātu trešo un Eiropas klāns tika plebiscitēts, tagad ir kļuvis par minoritāru. Vajadzētu apzināties realitāti. Ko mēs darīsim ar mūsu attiecībām Eiropas uh, Eiroaziātisko ekonomisko savienību. Tālāk neviens nerunāja par Alieva runu, ja pareizi atceros, 23. decembrī Azerbaidžānas te eh, televīzijā. Viņš teica, palūkojieties, kas notiek ar Turciju. Eiropas Savienība Eh, vazā valsts aiz deguna, vai mūsu valstī ir vajadzīga Eiropas Savienība? Nē, vai tā ir mūsu perspektīva? Nē, to teica viņš, un tālāk ir valstis, kurām ir ciešas attiecības, kas ir iesaistījušās sajā sa, uh, Eiroaziātiskajā savienībā, tā uh, savukārt uh, Ukraina ir izlēmusi tuvināties Eiropas Savienībai, un uh, Es no tā secinu, ka var veidot eh, drošību, ekonomisko iz, izaugsmu, nesot Eiropas Savienībā, un tad ir trešais veids, kas ir uh, risinājums pēc mēra, kur mēs ņemam vērā vēsturi, varbūt nevis mūsu vēlmes, bet iedzīvotāju realitāti. Es biju viens no pēdējiem runātājiem eh, Francijas-Ukrainas grupā, eh, no tiem, kurš tikās ar eh, tā laika Ukrainas premjeru. Viņš teica, mēs virzāmies uz katastrofu, uz pilsoņu kāru, jo Eiropas Savienība vēlas no, uzspiest mums no līgumu, at, atsakoties no līgumiem ar Krieviju Un ja mēs noslēgsim nolīgumu partnerattiecības nevis ar starp trijām, bet divām valstīm, tad valsts eh, nonāks pie pilsoņu kara. Un lūk, redziet, kas notika Donbassā. Nākošais runātais deputāts Bazēsku. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies visiem runātājiem, kas aprakstīja situāciju Austrum partnerības eh, valstīs. Tā bija tāda ļoti profesionāla debate eh, no cilvēku puses, kuru uzdevums ir sniegt mums skaidru priekšstatu par to, kas notiek ar Austrum partnerību. Jā, ir tiesa, ka tā ir svarīga, un es uzskatu, ka tas ir vēsturisks brīdis tām valstīm, kas eh, ir bijušās PSRS uh, eh, republikas, un tā mm, austrumu partnerība dod tām iespēju eh, izvēlēties vai nu palikt um, Maskavas kontrolē, vai arī izvēlēties citu ceļu un Eiropēsku uh, orientāciju. Nu, šī eh, gadījumā šajās valstīs tā ir ārkārtīgi svarīga, milzīga izvēle, bet Austrum partnerība vismaz no politiskā viedokļa piešķir viņiem iespēju, nu, vismaz eh, nespēlēt uz vieniem vārtiem un izvēlēties eh, vienu vai otru virzienu. Un, protams, ka politiķi cenšas virzīt realitāti tuvāk vienam vai otram virzienam, piemēram, saglabāt dalību muitas savienībā, ko izveidojas Krievija, vai tomēr izvēloties Eiropas nākotni. Manuprāt, Nevienmēr cilvēki no Moldovas vai Ukrainas nezina, ko viņi grib. Tā nav problēma. Problēma ir tā, ka mēs viņiem nepiedāvājam skaidrus eh, risinājumus, skaidru nākotnes perspektīvu. Uz šo brīdi, teiksim, Moldovas iedzīvotāji ir ārkārtīgi uh, samulsināti no politiķu puses, no dažādo partiju puses, jo uh, Ir partijas, kas uh, apgalvo, ka viņiem obligāti ir jābūt muitas savienībā ar Krieviju, bet savukārt pretējā pusē apgalvo, ka viņiem ir jāpievienojas Eiropas Savienībā, bet neviens jau viņus te nemaz negrib. Nu, uh, uh, Maskava, piemēram, saka, lūk, mums, uh, redziet, šeit nav savstarpēju robežu, bet Eiropa apgalvo, ka eh, nav īstais laiks pienācis, lai vispār diskutētu par eh, Moldovas dalību Eiropas Savienībā, jo tur vēl ir Krievijas armija un tā tālāk. Bet, nu, ir kaut kāda skaidra perspektīva nākotnē viņiem jādod. Uh, teiksim, ka Moldova varētu kļūt par uh, eh, dalībās pēc 50 gadiem, teiksim, ne jau rīt, bet nu vismaz dot kādu skaidru nākotnes perspektīvu, jo pretējā gadījumā tās ir tikai spēlītas starp Maskavu un Briselu, un tas tā arī turpināsies, un valsts tā arī paliks šajā limbo. Paldies! Jordānā kungs, lūdzu. Благодаря, господин председател. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Krievijai ir ārkārtīgi e, liela e, ietekme praktiski uz visām, vai gandrīz uz visām e, austrumu partnerības valstīm. Pirmkārt, caur korumpētām valdības elitēm, otrkārt, caur propagandu. Un korupcija daudzās no šīm valstīm faktiski ir Krievijas produkts un šo zemju tautsēmniecības elites, biznesa elites ir ļoti, eh, eh, ar ļoti ciešašām saitēm ar Krieviju un Krievijas biznesa aprindām, nevis ar Eiropas Savienību. Un uh, Krievija piegādā arī ieročus un uh, nosēdz visu propagandas telpu šajās valstīs. Un līdz ar to šī te ietekme ir uh, ārkārtīgi plaša, un Krievija, protams, visādos veidos stiprina savu ietekmi šajos reģionos. Un, protams, tas ietekmē arī eh, cilvēku viedokli šajās valstīs. Viņi tiek maldināti. No otras puses, eh, šajās valstīs ir ekonomiski salīdzinoši slikts stāvoklis, un tas um, vēl tikai pastiprina uh, Krievijas propagandas vēstījumus. Uh, Un līdz ar to visa šī te eh, politika šajās valstīs, eh, politiķi faktiski strādā tikai savās interesēs. Un eh, viņu interesēs ir iepriecināt Maskavu. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir diezgan bezpalīdzīgas, lai strādātu pret uh, saviem politiķiem un īpaši pret uh, lielo uh, Krievijas kapitālu un propagandu, un mēs uh, esam tādā burtā lokā. Un šī dilemma uh, Ehm, nav atrisinām ar dažādām Eiropas programmām un attiecību attīstīšanu. Šo dilemu ir jāatrisina ar daudz eh, stingrākiem eh, soļiem un rīcību. Mums ir jārealizē inovatīva politika šajā jomā, un es pilnībā eh, atbalstu tos kolēģus, kuri teica, ka Mums ir jārunā skaidra valoda, mums vajadzētu pilnīgi skaidri, nepārprotam norādīt, ka jebkura valsts nākotnē var kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti un ka Eiropas eh, partnerība kā formāts e, faktiski sevi ir izsmēlusi. Un e, ir jāpavēr šīs eiropeiskās perspektīvas. Protams, e, dif, protams, ir vispirms jāatbalsta tās valstis, kurās jau ir skaidri paudušas savu vēlmi tuvināties Eiropā, kā Moldova un Ukraina. Uh, Un, un jā, nu, eh, Krievija, protams, cietīs no tā, ka šīs valsts nākotnē varētu kļūt par Eiropas Savienības dalībvalstīm. Nu, es tūlīt noslēgšu savu uzstāšanos, bet mums ir jāraugās uz Eiropas nākotni un šo valstu lomu. Un mums ir jāpanāk, lai šo valstu sabiedrības atbalstītu um, šādu pieju. Paldies, mums ir atlikušas 15 minūtes. Tādēļ vēlētos jautāt mūsu uh, paneļa runātājiem, vai jūs nevēlētos, ko noslēgumā sacīt ne vairāk par divām minūtēm. Kurš vēlētos? Paldies par, paldies par komentāriem un reakcijas mūsu prezentācijām. Īpaši paldies eh, deputātiem Kubīģusam, Austrevičum un Jordanovam. Un viena no domām šobrīd, kad nav konsensus pār dalību vai uh, Šeit eh, ir runa ne tikai par dalību, bet arī par reģionālām iniciatīvām un par sadarbību eh, ar NATO. Es atceros, kā Bukares samitā tika norādīts, ka iniciatīva ir ar eh, pievienoto vērtību, un valstīm vajag un tās var rēģināties ar savu statusu šajā iniciatīvā, ar NATO, Eh, par NATO mēs varam runāt par B9 iniciatīvu, Bukaresta 9 iniciatīvu, kas dod valstīm pieejo novērotāju statusam, un mums ir arī V4 un V4 plus formāts, un šī sadarbība var būt noderīga. Tāpat jāpasvītro, ka Ukraina nenotiek pilsoņu karš, bet Krievijas agresija, un to vajadzētu uzsvērts. Nākošais runātājs eh, Manjokas. Paldies! Eh, bija ļoti interesanti diskusijas, ar prieku uzklausīju arī komisijas dienestus un viedokli par kopīgiem tematiem. Dalība ir būtiska lieta, kā jau daudzi to pieminēja, bet tas nevar būt visaizsadzošs aspekts. Un šo gadu laikā strādājot ar Eiropas Savienības noteikumiem, ir tas, ka Eiropas akī ir savs eh, starpvalstu sadarbības produkts Un tas stāv ekonomiskais visā akī, atvieglot šo sadarbību un uh, risināt uh, pārrobežu sadarbības arī jūs jautājumus. Un tā akī ir jēga, ja pastāv sadarbība, tīpaši ekonomiska ar ja, austrumu partnerību, nepaplašinot to uz. Mm, e, tirzniecības līmenim tās zaudē savu jēgu. Šīs lietas ir jārisina kopā. Šī ekonomiskā telpa, balstoties uz balkonu pieredzi, ir pilnīgi noteikti nepieciešama, lai Eiropas Savienības saki varētu darboties. Šeit nav tie nav noteikumi, kas ir labi, kā sevi to vērtība, kā reforma aizsācējiem ir ierobežota, bet tie, tiem ir jēga tad, ja pastāv miedarbība un visbeidzot ļoti svarīgi Eiropas Savienībai ir apvienot politiskos, diplomātiskās un tehniskās kapacitātes vienā. Jo, kā jau es sacīju, šeit ir runa ne tikai par kapacitātes un administratīvā uh, jaudas trūkumu, bet ir Eh, ļoti nozīmīga cīņa pret korupciju, kuri reāli bremzē šīs valstis, un jādomā par politiskām un diplomatiskām dimensijām, kas ir nozīmīgas, un tāpēc es aicinu politiķus, diplomātus un tehniskos ekspertus strādāt kopā. Uh, ir vajadzīgas labākas institūcijas, kas var pārvaldīt austrumu partnerību. Šeit ir runa par Eironest, par kopējiem asociācijas, eh, kopējām asociācijas struktūrām, kas var nodrošināt veiksmīgāku darbu. Paldies! Nākošais runātājs ir. Uh, kungs Kakāčja. Es domāju, ka eh, austrumu partnerības process ir garš, un mēs saprotam, ka nenotiks nekas rīt uz brokastu laiku, bet vienlaicīgi runājot par piemēram, to vai ir citi veidi, kā sasniegt dalībvalsts status. Manuprāt, ka Austrum Eiropas vēsture ir parādījusi to, ka paplašināšanās bija visveiksmīgākais modelis. Mēs saprotam, kādas ir grūtības un ģeopolitiskā sāncensība starp Krieviju un vēl citām valstīm, un Eiropas Savienība nevēlas tajā tikt iesaistīta, bet ja mēs skatīsim tikai Krievijas aspektu, un problēmas attiecībā uz konfliktiem, un Ukrainas piemērs ir ļoti spilgts, tad tie apzinās, ka jo vairāk ir problēma, jo lielāk būs grūtības ar Eiropizācijas procesu un Eiropas centieniem šajās valstīs. Tāpat ir jāsaprot, ka mums ir jābūt reāliem attiecībā uz šo valstu dalību nākotnī, bet mums ir jāapzinās, ka e, Krievija e, veicinot e, problēmas var bremzēt iestājas procesu. Tas ir jāpaturprātā. Paldies. Tagad dodu vārdu komisijai. Paldies. Pāris punkti E, Ukrainā nav pilsoņu kārs šodien, un tas ir arī lielā mērā pateicoties kopējiem pūliņiem, kas palīdz novērst vardarbību. Ir dažādi konflikti dažādos līmeņos e, austrumu partnerībā, bet Mums, mēs nereti piemirstam, un tas mums jāskaidro arī Eiropas pilsoņiem par to, kāda ir vērtība šīm atbalstam, tai skaitā, lai nepieļautu kara izcelšanos. Tālāk es domāju, ka ir e, ļoti noderīgi piesaistīt Žana Monē e, principu šajā Eh, procesā. Un Kubiļus kungs. Eh, paldies par to, ka jūs norādījāt uz to, cik nozīmīgs ir tas, ko mēs darām. Rietumbalkānos ir svarīgs arī e, eh, austrumpartnerības valstīm. E, tas ir svarīgi visās jomās, Balkānos austrumpartnerībā tas ir, jā. E, skata vienoti gan ārējās darbības dienestā, gan komisijas attiecīgajā ģenerāldirekcijā. Un jādomā par to, lai mēs izmantotu vienotu diskursu. E, tāpat par šiem jautājumiem e, runās augstais pārstāvis Borels. Un šeit ir runa par ļoti intensīvu komisijas darbu šajā sakarā. Ir ļoti svarīgi sekot tam, kā mēs varam visu izdarīt labāku, lai panāktu labāku rezultātu. Un jūsu atbalsts šajā sakarā ir noderīgs. Eh, par Eirāzijas ekonomisko savienību. Armēnija ir noslēgusi sepa nolīgumā ar um, Eiropas Savienību esot Eirāzijas apvienības eh, uh, locekli. Mēs nepieprasām, lai mūsu partneri izdarītu bināras izvēles. Un to uh, iemeslus tam parlamenta deputāti ļoti labi zina. Ir dažādi veidi, kur mēs uzskatām, ka varam pilnībā uh, respektēt partneru izvēle, cik tālu mūsu e, prasība ir, lai pausu partneru rīcība atbilst mūsu akī, mūsu likumiem, starptautiskajiem likumiem un arī šīs ir diskusijas, kuras turpinās. Taču atkārtoju vēlreiz, ka mēs nepieprasām partneriem izvēlēties vainu vainu. Mēs varam strādāt turklāt arī dažādos līmeņos. Paldies! Paldies! Pāris aspekti runājot par paplašināšanās metodiku. Angelīna jau runāja, ka pēc dažām nedēļām tā tiks izskaidrota, bet tas ir, jā, eh, sa, jā, šeit ir jāpiebilst, ka metodika ir balstīta uz akī, un akī birokrātiskā struktūra ir problēma, jo Rietumbalkānu valstīs pirmkārt ir nepieciešams eh, transponē, eh, pārveidot valsts iestādes, eh, panākt samierināšanos, piemēram, Balkānu gadījumā, un ir jāskata tas, kā mēs varam pārkārtot lietas, lai. Uh, dodalītu ne akī saistītās lietas, jo akī nevienmēr ir uh, eh, priekštecis uh, eh, iestājas uh, sarunām. Uh, otrkārt, atkārtošu, ka Ukrainā nav pilsoņu kara, tā ir Krievijas agresija, un mums tas ir jānorāda skaidri un visu laiku, jo šķiet vēl aizvien notiek atsauc uz pilsoņu kāru, bet es izmantošu uh, Ukrainu kā piemēru, runāt par mūsu transformējošo vāru uzsver, ka pat bez dalībvalsts perspektīvas mēs esam atbalstījuši ievērojams demokrātiskās pārmaiņas Ukrainā. E, kara darbības e, valstī e, valsts prezidents, kuram ir visas pilnvaras, nedarīja neko, lai uzvarētu vēlēšanas, un mēs redzam, ka šī uh, Eh, varas pāri ir lielisks demokrātijas piemērs. Šis piemērs ir jāatkārto, tāpat ir arī pārējais eh, transformējošā vara, ko mēs izmantojam uh, pilnā mērā, pat ja mēs nepiedē, nepiedāvājam dalību īsā termiņā un reģiona iedzīvotāji to zina. Ne visas ziņas no šī reģiona ir pozitīvas, bet šī te ir viena, kas ir atzīmēšanas vērta. Tāpat eh, eh, izskanēja doma, ka eh, partnerība starp trim uh, Eh, zinot to, ka trīs stūris nav visai labs partnerība paraugs, un eh, iespējams šis jautājums ir jāpēc cīkāk, un mm, tie kolēģi, kuri strādājuši pie šiem jautājumiem krietni vien pirms eh, manis, un arī es uzskatu, ka uh, uh, austrum partnerības uh, politika pirmkārt tika piedāvātā Krievijai, kur to norādīja Pēc 2007. šķiet 7. gadā bija Minhenes konference, notikumi attīstījās citādi. Es domāju, ka mums ir jāpiedā, jāatgādina tas, ka partnerība netika piedāvāta, uh, lai to nostat nost, tos nostādītu pret Krieviju. Paldies par šo skaidrojumu no komisijas puses. Mēs tur tojamies jau mūsu debašu beigām un iespējams varbūt pēdējās minūtes laikā mēs varam uzklausīt Petras Augstrēvičus galavārdu. Paldies, priekšsēdētājs. Redzu, ka mūsu debatēm ir liels uh, devums eh, ziņojumam pār mūsu attiecībām. Šeit ir izskanēja daudzas labas idejas, un mēs eh, ar ēnu referentiem darīsim visu, lai iekļautu šos eh, aspektus mūsu galīgajā tekstā par austrumpartnerību runājot. Ir jāatzīst atsevišķas vienkāršas, bet nozīmīgas lietas E, reģions globalizējas, tas tiek pakļauts dažādiem riskiem ekonomiski, politiski, divpusēji no e, lielā kaimiņa puses, un mums ir jārunā par kaimiņu kaimiņiem, šie pastāv šāds jēdziens un process, un no tā nevar izvairīties, un šeit ir runa pār austrumu partneru nākotni, bet runāsim atklāti visi. Um, austrumu partnerības uh, pas, uh, panākumi ietekmēs uh, Krievijas situāciju. Mums ir jābūt atvērti. Mēs bijām atvērti uh, piedāvājot bezvīzu režīmu. Tas ir spēcīgs vēstījums Krievijai, ja viņi attīst savu valsti un veids politiskas reformas um, ne, un nevis veido autokrātisku valsti. Durvis ir atvērtas un uh, viņi var iet pa to pašu ceļu, kur ir Ukraina, Moldova un Gruzija bet mums ir jākoriģē mūsu ekonomikas, finanšu un citi rīki, vairāk naudas ir nepieciešams, lai pārveidotu šo plašo reģionu, un arī mums ir jāmaina arī institucionālā nostādni, kas varētu būt nozīmīgā galīgā mērķa sasniegšanai, lai redzētu austrumu partnerības valstis kā stabilus partnerības partnerus un stabilas valstis. Paldies visiem runātājiem, kuri uzstājās eh, šodien. Un eh, paldies visiem afet locekļiem, kur izklāstīja savu viedokli. Un cerīgi raugos uz veiksmīgu sadarbību, lai varētu pabeigt darbu pie šī teksta, kas ir paredzēts Austrum partnerību iniciatīvas un Eiropas Savienības interesēs. Paldies! Paldies jums! Paldies jums! Paldies visiem viesiem, kas mūs pagodināja ar savu klātbūtni, kas dalījās savos ieskatos. Paldies jums visiem par šo rīta cēlienu. Right, ladies and gentlemen. Nu ko, dāmas un kungi, kolēģi, esiet tik laipni un apsēdieties. I think Miss Matanova. So, ladies and gentlemen, dear... Dāmas un kungi, kolēģi, pēc cerams, ļoti interesantas un produktīvas sarunas par austrumpartnerības nākotni. Sveicu jūs eh, mūsu nākamajā sanāksmes daļā. Paldies Vitoldam par šī rīta sesijas vadīšanu. Esam nonākuši pie 11. punkta mūsu darba kārtībā - viedokļa apmaiņa par situāciju Gruzijā. Runāsim par administrīvajām robežlīnijām un sveicu mūsu vidū izlīguma un civilās līdztaisības eh, jautājumu ministri Ketevānu Cihelašvilī un Kahu Kučavu, kas sēž no manis eh, pa kreisi. Viņš ir Gruzijas parlamenta vicepriekšsādātājs. Sveicu mūsu grozīnu eh, draugus. Noteikti varat iedomāties, ka esam rūpīgi sekojuši notikuma attīstībai jūsu valstī. Tas ir ļoti nozīmīgi Eiropas Savienības un Gruzijas attiecību nākotnē. Un uh, dosim vārdu mūsu viesiem, kas mums uh, tieši uh, tātad līdz 2012. informēs par uh, situāciju Gruzijā, it īpaši saspringto situāciju uh, Krievijas okupētajos reģionos un pierobežā, kur situācija pēdējā laikā uh, eskalējas, arī Tiflisā. Uh, Eh, ir problēmas, eh, ir problēmas ar eh, vēlēšanu likumu. Un, nu, dāmām priekšroka, pēc tam dosim vārdu kungam. Jā, paldies priekšsēdētāji, saka Cihela Švilī kundze, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, paldies par uzaicinājumu, paldies par iespēju jūs uzrunāt un vēstīt par tiem joprojām milzīgajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, un tā noteikti ir tā lieta, ka Krievija ir okupējusi daļu mūsu teritorijas. Tas nebūtu nav iesa, ies, sasalis konflikts, tas nebūtu nav iesaldēts konflikts. Tā ir visnotaļ karsta situācija, visnotaļ dinamiska situācija, un abi, ab, abas okupētās teritorijas, Abhāzija un Cinvālija un Dienvidosetija, tiek militarizētas straujā tempā. Eh, Krievijas militāru personu skaits abos reģionos eh, ir pieaudzis par desmit tūkstošiem Eh, un vietējie iedzīvotāji ir padzīti vai izsūtīti. Eh, tie bija eh, Gruzīnu vairākuma reģioni. Šie, šiem cilvēkiem tagad ir jādzīvo trimdā, iekšējā vai ārējā trimdā, raizējoties par viņu dzimtajām vietām, viņu īpašumu un reģionos ik gadu, pēdējos gados tiek aizdīta 130 dažāda apjoma militārās mācības, mācību pasākumi, un uh, šie reģioni tiek pārvērsti par slēgta tipa militārajām bāzēm. Maskava un šo reģionu de facto varas iestādes pretēji starptautisko tiesību normām ir parakstījušas uh, Uh, neskaitāmas vienošanās, un Krievijas valsts piedarīgajiem tiek izsniegtas um, vietējās pases uh, un tiek liektas uh, starptautiskās tiesībās noteiktas um, aizsardzības, tiesība aizsardzības iespējas. Um, Gruzijas pilsoņiem, tostarp ANO normas, ANO konvencijas, ko ir atzīmējusi pati ANO un OSCE Uh, tādas arī starptautiskas konvencijas kā uh, vāras un ieroču uh, lietošanas ierobežojumi, mm, tiesību respektēšana. Tas viss um, joprojām Gruzijas situāciju liek raksturot kā smagu un sarežģītu, un mēs joprojām meklējam Eh, visas eh, iespējas, lai eh, kaut par, par solīti situāciju mainītu, vērstu par labu, pirmkārtām jau sniedzot humāno palīdzību. Un šai sakarā vēlos pateikties Eiropas Savienībai par atbalstu, par tādu vēlību mūsu grūtajā situācijā. Paldies Eiropas Savienībai par ehm, novērošanas misiju, kas ir spēlējusi ļoti nozīmīgu lomu Uh, mēs turpināsim uzstāt, lai uh, starptautiski akreditētām personām būtu tiesības darboties šajos uh, reģionos, ko līdz šim okupācijas vara ir liegusi. Ir, no, ir noturētas fiktīvas vēlēšanas, mm, starptautiskie novērotāji ir tikuši tītie pirkstu, un tā dēvētajā Dienvidu Osetijā uh, esošā vara klāji, nekaunīgi, voluntāri arestēja ES novērotāju grupu, kuri, kuri atļāvās pārāk pietuvoties militārajai bāzai. Un šeit attīstās un iet plašumā tā dēvētā pasportizācija Eh, proti, ka eh, ar visiem spēkiem Krievija, eh, Krievijas spēki ielaužas svešas valsts teritorijā, nostiprinās militāri, kvazi leģitīmi, publiski uzstājas ļoti tā karēvīgi, antagonistiski, liekot ehm, vietējiem iedzīvotājiem meklēt patvērumu un drošību citur. Uh, šādā veidā ar, ar, ar varmācības eh, palīdzību eh, tiek okupēta citas valsts teritorija, tiek militāri kontrolēti robežu čersošanas punkti. Eh, vienīgais Dienvidosetijas un Gruzijas robežas šķērsošanas punkts ir piecus mēnešus jau bijis slēgts. Un tur cilvēki ir spiesti dzīvot pilnīgā izolācijā, bez atbalsta, bez zālēm, bez pamatproduktiem, bez valsts pensijām. Šeit tiek maksāta dzīvības cena burtiski. Cilvēkiem tiek liektas likumīgas iespējas šķērsot robežu, vecāki nesatiek bērnus, tuvinieki nesatiek tuviniekus. Uh, Un situācija ir klajā pretrunā jebkādiem startautiskiem standartiem vai pieļaujamām normām. Un es runāju uh, eh, Sahangori uh, eh, iedzīvotāju vārdā, kuri cieš, uh, kuri dzīvo trūkumā, neziņā. Šeit ir nepieciešams risinājums tagad un tūlīt. Uh, Esmu pārliecināta, ka Eiropas parlamenta deputāti jūs uh, pieņemsiet zināšanai šo uh, tiešām akūto situāciju un uh, jūsu balss uh, un pozīcija atskanēs skaļi un dzirdami. Bet ir tūkstošiem citu, kuri, kuru sveša vara ir nošķīrusi, nošķīrusi no um, uh, viņu tuviniekiem un kaimiņiem. Uh, Eh, Grūzijas teritorijā sveša vara ir, ir eh, uzbūvējis dzeloņdrāšu žogus, eh, mm, apturot satiksmi, kur tiek būvētas permanentas struktūras, to īsteno Krievijas FSB, atkārtojot jau uztrenēto scenāriju citvieta mm, okupētajās teritorijās. Un, uh, Tas uh, rada papildu uh, kā drošības, tā humānus uh, riska faktorus uh, cilvēkiem kā vienā, tā otrā dzeloņdrāšu žoga pusē. 18. gadā un arī 19. gadā sešreiz vairāk cilvēkus ir aizturējuši Krievijas FSB bandīti, liedzot viņiem brīvi pārvietoties savas valsts teritorijā. Un tā ir viņu pašu oficiālā statistika. Uh, kur viņi ir šīs robežas, uh, robežu joslas sabūvējuši. Un es nesen biju uh, šeit Briselē, ir aizturēts cienījams, cienījams profesors, turēt, tiek turēts apcietinājumā Cinvālī, un viņa stāsts ir, ir viens, kas ir izskanējis tā publiski, bet ir simtiem citu stāstu. Daži no tiem ir beigušies traģiski. Uh, četros gadījumos jauni uh, gruzīnu vīrieši uh, atdeva savu dzīvību, un vainīgie joprojām uh, lepnī pastaigājas pa okupētajām teritorijām uh, nesodīti. Un tas vēlreiz pierāda to, cik uh, smaga ir šī uh, situācija cilvēktiesību plāksnē, pamatiesību plāksnē, uh, okupētajās teritorijās. Uh, sākot jau ar tiesībām uz dzīvību un to, cik svarīgi šeit ir visiem skaļā balsī uzstāt uz starptautisko tiesību ievērošanu. 250 eh, cilvēki vienīgajā Gruzīnu ciematā Abhāzijā tiek vajāti, iebiedēti, diskriminēti, viņiem tiek liektas pamat tiesības Uh, tiesības uz īpašumu, uz mājokli, uz, uz, uz brīvu pārvietošanos, uz izglītību dzimtajā valodā. Viņu situācija ir tikai pasliktinājusies uh, salīdzinot ar 14. gadu, kad tā dēv, dēvētājs Abhāzijas um, uh, eksprezidents nāca pie varas. Viņam nācās atkāpties no amata pēc plašiem protestiem. Uh, Eh, kas apliecināja vietēju eh, ja iedzīvotāju neapmierinātību ar šīm varas spēlēm. Šī brīža situācija nepārprotami ir klajā pretrunā ar to, ko vēlas eh, paši gruzīni, abhāzi, osetīni, un tas nebūtu neatbilst arī Krievijas ilgtermiņa interesēm tanki, bruņu tehnika, dzeloņdrātis nav lietas, kas raksturo labas kaimiņa attiecības. Mēs visi zinām, ka tas viss nav noticis eh, nejauši, eh, ka mūsu ciešākā sadarbības eh, kursā dēļ ar Eiropas Savienību Krievija ir izdarījusi atbildes gājienus. Mūsu pozīcija ir skaidra. Gruzijas eiro integrācijas ceļš ir nenovēršams, mēs esam neapturami. Uh, Mēs vēlamies būt suverēni, darboties neitrālā kontekstā, nodrošinot pamatiesību ievērošanu, cilvēktiesību ievērošanu. Un šeit ir nepieciešams progress vispirmām kārtām. Miers pats par sevi ir vērtība un pamats uh, mūsu uh, politiskajai darbībai. Krievijas īstenotā okupācija uh, ir, ir, ir, ir process, kas nedrīkst turpināties. Šeit ir jānotiek sarunām, jā, jā, jā, jā, jābūt uh, risinājumu meklējumiem. Mūsu šī miera, miera princips uh, nozīmē proaktīvu, aktīvu rīcību ar mērķi Eh, palīdzēt eh, konfliktos skartajiem iedzīvotājiem, nosargāt viņu tiesības un veidot uzticēšanās un, un, un sadraudzības eh, tiltus pār šīm mākslīgi uzbūvētajām robežām. Un tāpēc esam nākoši klajā ar jaunu iniciatīvu, ar, esam to nosaukuši par soli pretī labākai nākotnei, kas, kuras mērķis ir sekmēt tirzniecīskās saites, medicīnas pakalpojumu pieejamību, izglītības sadarb, sadarbību apus šīm mākslīgi uzbūvētajām robežām. Un to atbalsta manas valsts valdība un arī parlaments, kura pārstāvis ir šeit. Man ir patiesas prieks ka šobrīd, neskatoties uz, uz šo agrīno stadiju, uh, Uh, un milzīgajiem šķēršļiem un grūtībām, ar kādām saskaramies, ir skaidrs apliecinājums tam, ka abas puses, kā Abhāzi, tā Osetīni, ir uh, labprātīgi, labvēlīgi noskaņoti, ka viņi vēlas ciešākus uh, sakarus um, sabiedriskā, tādā pilsoniskā kārtā uh, kopš 18. gada. Diva pusreizes vairāk Abhāzu un Osetīnu studentu uh, ir, ir, ir Gruzijas universitātēs uh, mācījušies. Uh, šeit uh, tiek piešķirt arī maza apjoma granti kopējiem biznesa un tirznieciskiem sadarbības projektiem, kas nozīmē, ka pieteikumu un patiesais pieteikumu skaits ir vēl lielāks. Tie, es šeit runāju par daudziem simtiem projektu. Tā ir iespēja uh, Eh, šādā veidā investēt mierā un uzplaukumā, sekmējot cilvēku saites, sadarbību un mm, vēlos minēt vēl vienu finanšu instrumentu, miera fondu, kuru nesen iedibinājām. Tā ir bezpēļņas organizācija, kas strādās tieši ar šādiem mērķiem un eh, kuram ceram piesaistīt arī partneru atbalstu. Jo šai situācijā kad ar šādiem minimāliem ieguldījumiem mēs varam panākt tik ievērojamas rezultātus un ieguvumus, uh, Es domāju, tas ir mūsu svēts pienākums rīkoties. Eiropas Savienība šeit ir spēlējusi ļoti nozīmīgu, kritiski svarīgu lomu. Paldies par, par visu. Uh, un mēs esam gatavi katrā ziņā ar jums diskutēt par, par jaunām sadarbības iespējām un virzieniem, mm, cerot uz jūsu turpmāku atbalstu. Kopīgs darbs, eh, kopīgā tādā noskaņojumā, gaisotnē ir priekšnosacījums, lai šie eh, konflikti tiktu atrisināti nākotnē reizi par visām reizēm. Reģionā iestātos patiesas ilgstošs miers Gruzijā, tās teritorijās un reģionā kopumā. Uh, Un eh, šeit vēlos atzīmēt 18. gada jūnija parlamenta rezolūciju par uh, situāciju Krievijas okupētajās Gruzijas teritorijās, kur, citēju, situācija Krievijas okupētajās Gruzijas teritorijās joprojām ir un paliek lajā pretrunā ar valstu suverenitātes principu, un situācijas atrisinājums Gruzijā ir absolūti vitāli svarīgs priekšnosacījums ilgstošam mieram Eiropā kā kontinentā. Uh, un ir pagājuši gadi kopš šī militārā iebrukuma, bet mūsu apņēmība nav mazinājusies ne par mata tiesu. To uh, atbalsta mūsu pilsoņi. Uh, 83% mūsu valsts pilsoņu atbalsta šo miera procesu. Tas ir, ir, ir, ir ceļš uz patiesu mieru un brīvību mūsu valstī un mūsu reģionam. Un līdzinējie panākumi, lai ir mums kā iedrošinājums, kā, kā motivācija turpmākam darbam, Um, apusējība, sastarpējība šeit ir ārkārtīgi svarīga. Um, mēs esam gatavi un, un apliecinājuši to, ka um, neesam tikai saņēmēji, bet tāpat laikā sagaidām arī vairāk no Eiropas Savienības puses, pirmkārtām jau vīzu politikas jomā. Tas būtu skaidrs, nepārprotams signāls uh, Uh, mūsu pilsoņiem, ka viņi ir patiesi piederīgi uh, Eiropai, ka viņi arī ir eiropieši, uh, ka tā ir tā iekārojamākā alternatīva salīdzinot ar, ar tām šausmām, kas, kas notiek blakus reģionā, kur ir mākslīgi uzbūvētas robežas, kas šķērso ciemus un novadus, uh, Uh, un uh, mm, uh, vēlos pateikties par to, ka uzklausījāt. Ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem un komentāriem. Paldies, paldies, ministras kundze. Vārds jums, vicepriekšsēdētāji. Liels paldies! Paldies priekšsēdētājiem komitejai Eiropas parlamentā par šo iespēju vērsties eh, pie jūsu komitejas, pie mūsu partneriem, pie mūsu draugiem. Viedokļu apmaiņa ir kļuvusi par ārkārtīgi eh, svarīgu eh, stūrakmeni ciešākā sadarbībā starp Grūziju un partneriem. Mēs atbalstam jūsu centienus paturēt Grūzijas jautājumus dienas kārtībā. Ministru padomē eh, šis jautājums arī tika eh, minēts vairāk kārt. Mēs eh, runājām, runājām šeit par Eiropas civilizāciju, par 21. gadsimtu, bet vienlaicīgi arī par tradīciju saglabāšanu valstī, kura pamatot ieņem vietu brīvvalstu saimē. Ministre daudz pieskārās problēmām, kas saistīts ar Krieviju Un uh, Krievija savus eksistenciālu apdraudējumu Grūzijai uh, realizēja jau pār par 200, 200 gadu un ir pārkāpušas uh, visa veida starptautiskos nolīgumus. Tā ne tikai uh, rada uh, apdraudējums uz vietas, bet apdraud drošību visā reģionā. Svarīgi ir eh, veicināt miermīlīgu konfliktu risinājumu. Vairākums Gruzijas iedzīvotāju ir demonstrējuši savu eh, vēlmi tuvināties Eiropai un eh, transatlantiskajām atties, attiecībām. Un, Faktiski valdība ir atbalstījusi Grūzijas pilsoņu izvēli, kas ir balstīta uz vērtībām ar praktiskiem soļiem. Un um, Gruzija nav bijusi tik tuvu Eiropai kā šobrīd, un arī ar uh, brīvās tirdzniecības līguma parakstīšanu mēs esam kļuvuši par patiesiem partneriem. Uh, un kopš 2017. gada, pateicoties bezvīzu režīmām, tūkstošiem uh, gruzīnu ir uh, ceļojuši uz Eiropu, ir attīstīts arī transporta savienojumu tīkls. Uh, un tas eh, tikai demonstrē to, cik cieša ir sadarbība ārpolitikas jomā centieni eh, toties eh, transatlantiskajam blokam ir apstiprināti arī, nostiprināti arī konstitucionālā līmenī. 2017. gadā Gruzijas parlaments ar sabiedrības atbalstu veica konstitucionālo reformu, lai varētu nodrošināt to, ka Gruzijas konstitūcija uh, ir, tiek saskaņot ar konstitucionālajām tiesībām, kas ļauj attiecīgi mm, slēgt pēc tam nepieciešamos uh, līgumus, uh, veidojot Gruziju par klasisku parlamentāru republiku. Galvenie uh, principi ir spēcīgs parlaments, neatkarīgs prezidents un uh, ne, spēcīga valdība. Uh, Un galvenais ir eh, um, stiprināt parlamentārās tiesības, izstrādājot attiecīgus eh, normatīvus, eh, kas nodrošinātu parlamenta darbības caurskatāmību. Un arī lielāku caurskatāmību valsts pārvaldes jomā un parlamentu pāraudzību pār izpildu varu. Uh, Ir paredzēts arī aizstāt pašreizējo jaukto uh, vēlēšanu sistēmu līdz 2024. gadam. Un uh, mūsu likumdošanā tiks mainīta saskaņā ar ECO rekomendācijām vēlēšanu uh, jomā, kas uh, nodrošinās to, ka uh, pati reformā veiksmīgi varēs virzīties uz priekšu, bet, diemžēl, um, parlaments uh, nevarēja pieņemt attiecīgās izmaiņas par pilnas līdzdalības uh, vēlēšanu sistēmu jau 20. gadsimta uh, gadu parlamenta vēlēšanās jo uh, vadošās uh, partijas interesēs uh, nebija to atbalstīt, jo viņi ir ievēlēti pēc mažatārās vēlēšanu sistēmas principiem. Mēs esam mēģinājuši mainīt tu, šo sistēmu, mainīt jau divkārt, lai ieviestu to uh, 17. gadā, pēc tam 20. gadā, bet izmaiņas uh, ko mēs veicām 18. gadā, diemžēl nesaņēma atbalstu uh, no opozīcijas partiju puses. Uh, eh, pašreizajā konstitūcija nosaka pilnīgu proporcionālu vēlēšanu sistēmas izveidi līdz 2024. gadam. Un uh, Georgian Dream partija ir apņēmusies uh, tomēr nodrošināt uh, godīgas un taisnīgas vēlēšanas uh, arī 2020. gadā. Daži uh, radikāli politiskie līde, uh, līderi ir aktīvi aicinājuši sabotēt parlamenta darbu un ir uh, bloķējuši, fiziski bloķējuši parlamentā ēkas ieejas. Uh, un bloķējot pieeju uh, pienākošajām ielām. Uh, Šie um, protestētājiem tika ļauts uh, brīvi protestēt uh, parlamentu priekšā, neierobežojot uh, pieeju uh, parlamentu iejām. Uh, un politiskās partijas un viņu pienākums gal galā ir ieviest um, OECD un ECO rekomendācijas. Esam pateicīgi partneriem un draugiem uh, par uh, centieniem atbalstīt sarunu uh, procesu. Ir veikts vairāk sarunu kārtas starp opozīciju un pozīciju, lai veiktu parlamentāro reformu 2020. gadā. Uh, dialogs joprojām turpināts. Esam pārliecināti, ka 20. gada vēlēšanās balstīsies uz augstiem demokrātiskiem standartiem un veicinās pilnīgu reformas ieviešanu līdz 2024. gadam, un tas nodrošinās institucionālas demokrātijas uh, procesus uh, Gruzijā. Uh, neatļaujot tam pieaugot, pieaugt vardarbīgās demonstrācijās Un jūnijā, piemēram, pilsoņi tika aicināti uzbrukt parlamenta ēkai, un par spīti iekšlietu ministra brīdinājumiem tūkstošiem demonstrētāju mēģināja uh, mest dažādus priekšmetus, akmeņus, dažādus metāla priekšmetus parlamentā ēkas virzienā un tā tālāk. Uh, savukārt policija centās uzturēt uh, kārtību, uh, nepielietojot nekādus īpašus specifiskus um, instrumentus, un 19 personas tika tiesātas. And among those one person charged for preparation of explosions. Um, tik, um, apsūdzēti vairākas personas eh, par uh, vardarbīgu uh, demonstrāciju mm, organizēšanu, atentātu plānošanu, un uh, policisti administratīvi arestēja vairākus protestētājus, bet administratīvas ārests nenoved pie krimināla vajāšanas vai krimināla, um, kriminālām apsūdzībām. Es gribu izmantot iespēju un padalīties uh, par pēdējiem notikumiem un vērst jūs uzmanību uz to, lai arī mēs ļoti augstu vērtējam mūsu draugus un starp strateģiskos partnerus, ka mm, viņi ar mums runā skaidru valodu, bet mēs vēlētos, lai jūs balīstos uz objektīvu informāciju, nevis sagrozītiem um, faktiem. Parlamentāri Eirones sanāksmes laikā mēs pieņemām galīgo um, dokumentu par uh, politiskajiem apsūdzētajiem Gruzijā, un es esmu uh, pateicīgs, ka jūs uh, ievērojat pamatprincipus, kas ir uh, redzam šajā rezolūcijā. Runājot par ceturto vilni eh, pār eh, reformējot eh, tiesu sistēmu, ņemot vērā sadarbību ar mūsu partneriem, mēs galvenokārt koncentrējamies uz tiesnešu disciplinārās atbildības sistēmas veidošanu, tiesnešu apmācības sistēmas eh, reformēšanu tā tālāk, sadarbojoties ar ASV um, vēstniecību un Eiropas Savienības delegāciju. Pirms eh, divi, eh, divus gadus uh, pastāv mēģinājumi diskreditēt uh, Gruzijas tiesu sistēmu, un uh, Eiropas cilvēktiesība tiesa nesenā nolēma atzina, ka Eiropas uh, eh, cilvēktiesība konvencija nekādā ziņā nav pārkāpta, un tiesa. Uh, sprieda atgriezt atņemtos īpašumus iepriekšējiem īpašniekiem. Jā, taisnība uzvarēja, bet tomēr tika nodarīts morāls kaitējums, jo faktiski nebija bijis nekāda pamata šiem nepam, šim nepamatotajām apsūdzībām no opozīcijas puses, kur savukārt izmanto visus iespējamos līdzekļus, lai diskreditētu uh, demokrātisko attīstību, kuru veicina Georgian Dream partija, un, diemžēl, pēdējo divu gadu laikā ir atspoguļot caur eh, daudziem uh, mēdīju uh, kanāliem, un uh, situācija mēdīju jomā nekad nav bijusi tik brīva un atbrīvota, ir ļoti vienkārši iegūt licenci. Uh, Kādreiz mums bija tikai četras publiskas raida organizācijas, tagad pār par simtu, no kurām 20 e, ir nacionālās televīzijas e, aprēdz organizācijas. Un kopš 19. gada mums uh, ir uh, tāda pilnīgi brīva uh, interneta pieeja valstī. Un eh, cilvēktiesību aizsardzības jomā mēs esam panākuši ievērojamu progresu eh, un eh, attiecīgā starptautiskā indeksā ieņem 41. vietu pāri 236 valstu sarakstām. Mums jāstiprina uh, Institucionālā neatkarība, eh, tiesu vara jācīnās pret diskrimināciju, jāveic juridiski struktūrāls eh, reformas, eh, policijas darbā, ar ko nodarbojas iekšlietu ministrs, īpaši runājot par apkarojot cietsirdību pret sievietēm, diskrimināciju, noziegumiem pret bērniem, bērntiesību aizsardzību. Uh, Un eh, Grūzijā ir notikušas milzīgas izmaiņas, mēs lepojamies ar progresu, kas ir panākts demokrātizācijas virzienā Gruzijas eh, suverenitāte un tās eh, teritoriālās integritātes miera mīlīga atjaunošana ir galvenā stratēģija un valsts darba plāna galvenais punkts. Mēs esam par attīstību, mieru, tie ir vitāli svarīgi, lai varētu virzīties priekš, un vēlreiz paldies par uzmanību un atbalstu mūsu valsts. Thank you, Minister. Thank you, Vice Chair. Paldies ministram un vicepriekšsādātājiem par uzrunu. Eh, kolēģi, mums ir eh, diezgan saspringts grafiks, jo būs brīfings šodien par situāciju Lībijā un. Līdz ar to mūsu rīcībā ir palikušas 10-12 minūtes šim punktam. Ir pietieku, pietiekušies runāt Gālers, Kalniete, Juhņevičs un Grigorovā. Miksers. Es varu nola tikai nolasīt vārdus. Eh, vēl piesakās Kubilijus, Benjans un. Vispirms mēs sākam, protams, ar eh, Marīnu Kaljurandu, kura ir delegācijas vadītāja. Kolēģi, lūdzu, izsakieties ļoti īsi. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos sveikt šajā diskusijā mūsu kolēģus un pāris piezīmes. Uh, no manas kā delegācijas vadītājas Dienvidkaukāzam puses, un es runāšu tikai par šodienas tematu viedokļu apmaiņu par uh, stāvokli, tai skaitā par administratīvajām robežām. Mums uh, būs iespēja citus tematus izrunāt 12. un 13. februārī sanāksmē, un es ceru, ka ministrs tiki, E, ka ministre Tikilašvili arī varēs piedalīties. Bet tagad par tēmatu. Mēs redzam, ka Krievijas provokācijas turpinās. Un neraugoties uz Krievijas formālo iekļaušanos Eiropadoms, Eiropas padomas struktūrā. Un mēs redzam, ka e, Krievija turpina rīkoties destruktīvi pārkāpja savas saistības eh, pret 2008. gadā uguns pārtraukšanas to līgumu, nodarbojas ar militāro propagandu eh, un rada nopietnu apdraudējumu reģionam, kā jau to norādīja Grusijas kolēģi. Spriedze pieauga uz arbitrāro robežu ar Dienvidu Osetiju un tiek bloķētāji vietējo iedzīvotāju pārvietošanās brīvība. Šajā sakarā oktobrī es sagatavoju paziņojumu par to, ka nepieļaujam tiek aizturēti civilie novērotāji misijā kuru loma ir liela reģionā. Cilvēktiesību stāvoklis pasliktinās abās okupētajās teritorijās. Skaidri sakot, cilvēki mirst, jo viņiem nav piekļuvis stabilisi pārvaldītai teritorijai un vai saņemt medicīnisko aprūpī. Mēs apsveicam veicam doktora Gabridašvila atbrīvošanu. Tas bija simbolisks gadījums, bet mēs nevaram pieļaut to, kā eh, veselos, eh, ka, ka tūkstošiem cilvēku tiek eh, patvarīgā veidā pakļauti administratīviem citiem sodiem par to, ka viņi ir uh, E, šķērsojuši robežu. Un tas viss notiek neraugoties uz starptautiskās sabiedrības e, protestiem. Pēc e, tās savu pēc ilgas uh, spriedzes tā saucamais prezidents atkāpās. Tomēr uh, situācija ir nestabila, mums ir jābūt vērīgiem līdz jaunu vēlēšanu organizēšanai. Noslēgumā piebildīšu, ka mums ir jāizmanto visas iespējas, lai paustu mūsu atbalstu Gruzijas e, e, suverenitātei un teritoriālai neaizskaramībai tās robežās. Un mēs nedrīkstam atzīt Kremļa marionešu režīmus. Tāpat mēs apsveicam Gruzijas centienus mierīgi atrisināt uh, Eh, kom, konfliktus caur Ženēvas starptautiskajām sarunām un uzrunāt iedzīvotājus, kuri dzīvo patvarīgi nosprostu robežu abās pusēs. Labākām, eh, labākām miera iniciatīvām. Paldies, kolēģi, par jūsu paziņojumu un Tagad dodu vārdu kolēģiem. Divas minūtes ik vienam. Sandra Kalniet no Tautas partijas. Paldies! Turpināšu no vietas, kur apstājas Marīna Kaljuranta. Runāšu par iekšējo situāciju un politisko krīzi Gruzijā. Jūs, ministra kungs, pieminējāt, ka cilvēki ielās ir opozīcijas sakūdīti. Man ir ilga pieredze tautas kustībām, un es zinu, ka neviena politiskā organizācija nevar pamudināt desmitiem tūkstošu cilvēku ielās. Ir dziļāki iemesli. Un jūs tikko nosaucāt faktu, ka Grūzijas atbalsts Eiropas integrācijai pieaug. Bet jūs redzat, ka Grūzijas tauta uzskata, ka demokrātija ir pakāpusies atpakaļ valstī, un tas ir satraucoši, jo Eiropas komisija, Eiropas parlaments, mēs vienmēr ar lielu atbalstu un izpratnē esam uzlūkojuši grozīju mēģinot veicināt demokrātiju maksimāli, bet ja mēs salīdzinām Ukrainu, kuras teritorijā norit karš, eh, kurā tomēr tiek īstenots demokrātisks reformas un to, ka jūs nespējāt turēt solījumu. Um, veidot proporcionālu uh, vēlēšanu sistēmu, tas nerunā par labu uh, Gruzijas demokrātijai. Un nesenais George uh, and Dream pārstāvis Ivanišvili saka, apgalvojums, viņa apgalvojums, ka opozīcijas līderi pavadīs laiku cietumā, ir grūti akceptējams. Tas fakts, ka Pēc pieciem ga gadiem bez virzības krimināla lieta ir vienam no opozīcijas līderiem atjaunieta, ir satraucoši. Paldies, Svens Miksers! Paldies uh, priekšsēdētāji, paldies uh, viesiem! Runājot par Dienvidu Osetiju un Abhāziju atbalstu visu, ko sacīja kolēģi Marīna, domāju, ka tendence ir satraucoša domāju, ka pasportizācija, robežu nosprošana un e, piekļuves e, liegums izglītībai dzimtajā valodā nav pieļaujams, un mums ir šie fakti jāpaturprātā, mēs nedrīkstam Eh, pieļaut to, ka šie fakti netiek pieņemti eh, vērā. Tāpat pār eh, vēlēšu, propo, proporcionāli vēlēšu sistēmas nospraustiem mērķiem šis ehm, lēmums līdz šim nav ticis īstenots un Eiropas Savienībai un delegācija ir mēģinājusi veicināt dialogu starp valdošo partiju un opozīciju. Un šeit ir vairāki juridiski un konstitucionāli aspekti, bet es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par iespējamu kompromisu, jo kompromisam ir jābūt lielā mērā politiskam. Kā jūs domājat izkļūt no politiskā strupceļa? Jo politiskā sainavas polarizācija eh, nekādā ziņā nav apsveicama. Paldies, nākošais runātājs Fils Berģons. Jā, man ir komentārs par Krievijas, par zemes sagrābšanu no Krievijas puses Es gribētu vēstījumu par notiekošo pasaulē. Pirms apmēram četriem gadiem es stāvēju izdzeloņa strātību kopā ar tulku, kur bija divi zemnieki. Vien, viens no tiem bija palicis bez savas zemes. Viņš bija zaudējis savu īpašumu, savu identitāti. Un viņam Krievi teica, ka lūk, tā ir jaunā robeža, un viņš stāv tagad uz Krievijas un nevis Gruzijas zemes, lai gan viņš bija Gruzīns. Un es domāju, ka šeit, e, ka, kad es stāstīju pār šiem notikumiem, cilvēki viņiem nebija nekādas izpratnes pār šiem notikumiem. Es uh, Eh, es atceros šos notikumus, kāds eh, vienas dienas laikā tika novilktas dzeloņdrāts, un eh, tādas lietas Krievijā notiek ļoti daudz, un cilvēki vienkārši par to nezina. Paldies! Nākošais runātājs Grigorova no Zaļaģiem. Paldies! Uh, par to, ka norādījāt eh, konkrētus gadījumus doktoru Gabriešvili un vēl citus atvainojieties, nepareizi izrunāju viņu vārdus, saka runātāji, man ir divi jautājumi. Pirmais, eh, kurš iemaksāja drošības naudu eh, pār atbrīvošanu, vai tās bija NVO vai valdība vai citi, un otrais, Eh, runājot par eh, robežu novilkšanu pēc eh, manas informācijas žurnālisti un aktīvisti netika pielaista šiem uh, apgabaliem. Es gribētu vairāk informācijas. Un Kučavā kungam man ir jautājums. Es ceru, ka jūs manu jautājumu uzskla, uzskatīsit par objektīvu. Es runāju gan ar protestētājiem, gan valdību atbalstošām NVO. Uh, Eh, man nav informācijas par parlamentu bloķēšanu. Es dzirdēju, ka eh, tas tika bloķēts ar to saucamo Bilisisiju. Eh, runājot par to, par tuvināšanos Eiropai mm, Gruzijā, vai jūs, prāt, politieslodzītie valstie tam varētu piekrist? Paldies, Anna Fotīga, paldies, priekšsēdētāji ministri, paldies par jūsu izklāstu. Es atbalstu jūsu te teikto viscaur, protams, kā stāvoklis pasliktinās, un mēs jau daudzus gadus tai sekojam, apzinoties, kāda tā ir, un diemžēl mūsu novērotāju stāvoklis ir visai sarežģīts, un mums ir šeit uh, jānorāda uz Krievijas valdību un tās partneriem. E, diemžēl man šķiet, ka Grūzijas sabiedrībā uh, pieļāva Maskavas ideologiem runāt Gruzijas parlamentām, kad un tas izraisīja veselu protestu vilni. Un es arī domāju, ka jo Krievija runāk skaidrāk un tiešāk, jo uh, var uh, vairāk būt uh, Eh, ieslodzīto. Es gribētu dzirdēt jūsu statistiku par eh, eh, pēc visiem protestiem par aizturētajām personām. Paldies! Šī sēde beidzās, šis punkts sēdes punkts tiek skatīts līdz 12.15, tad mēs to pārtraucam. Tāpēc, jo īsāk jūs izteiksieties, jo vairāk laika paliks mūsu Gruzijas viesiem. Tagad vārds Mihailam Gāleram. Īsts jautājums. Cik cilvēks jūs varējāt sasniegt okupētajās teritorijās, lai sniegtu viņiem medicīnisko citu veidu palīdzību? Un galvenā koncentrēšanās ir uz e, to, ka Uh, Eiropas integrācija vienmēr būs atbalsts, bet uh, lielā, ļoti daudz ir atkarīgs no jūsu veikumu un uh, vēlēšana likuma negrozīšana parāda to, ka daudz nav izdarīts. Un vai Eh, nav tā, ka Ivanišvili vēl sacīja sabiedrībai, eh, lai tiktu grozīts likums. Un ja jūs esat eiropieši, tad eh, atzīstiet, ka tā tas notika. Paldies, deputāts Gluksmans. Paldies. Jūs saņemat pilnu mūsu atbalstu. Eh, runāt par eh, Krievijas okupāciju. Un man ir jautājums eh, attiecībā uz opozīcijas locekļu vajāšanu. Bija krīze, kur un bija vai daudzi politiski līderi pret kuriem ir sākt vajāšana. Nākošais jautājums par presi. Bija Botru Stavica epizode, un īpašuma atņemšana, un, un tagad uh, va, uh, televīzijas kanāla vadīja paziņa par jaunu kanālu sākšanu, tika uzsākta eh, vajāšana pret viņu. Eh, un šeit, ja, ja politisko problēmu ietveros sāks vajāšana, eh, šeit rodas jautājumi. Nākošais runātājs. Gruzijai šis būs kā demokrātijas tests. Mēs sekosim notiekošiem un Eiropas parlamentā ir daudzi Gruzijas draugi, ne tieši tās vai citas politiskās partijas, bet Gruzijas draugi bet vēl ir jautājums, vai valdošā partija izturēs demokrātijas eh, eksāmenu un jāatzīst, ka eh, tad, kad es dzirdēju, ka valdošās valdīs, valdības pārstāvis sūdzas par opozīciju valstī, tas eh, neatbilst demokrātijai un tās likumiem. Tā, redzot eh, aizskārumus pret mēdījiem, opozīciju, eh, tas nepalīdzēs jums rast vairāk draugu Eiropas parlamentā, lai ehm, atbalstītu jūsu ceļu uz Eiropu. Tādā veidā es gribēju uh, nodot savu vēstījumu eh, eh, Džordžija Drīmu līderim Ivanišvilī. Nākošais runātājs ļoti īsi, lai neatkārtot sacīto. Pār sagaidāmajām vēlēšanām. Eh, mēs, mums ir bijušas dažādas tikšanās ar valdošās partijas, ar opozīcijas pārstāvjiem un es gribētu, eh, lai jūs nododat man vēstījumu partijas vadītāju. Man tiks solīts, ka dialogs dos rezultātus. Proporcionāli elementi vēlēšanās tiks iekļauti. Uh, Es gaidu, kad tas notiks, jo bez šī rezultāta starptautiska uzticība e, jūsu vēlēšanām būs ierobežota. Un visbeidzot, vai jūs varat teikt, ka ir Gruzijā opozīcijas līderi, kuri netiek saukti uz prokuratūru? Paldies, kolēģi, par sacīto! Un tagad jums atliek katram divas minūtes, diemžēl tas ir ļoti nedaudz. Diemžēl man nav pietiekami daudz laika, lai atbildētu uz visiem jautājumiem, jo e, vairāk jautājumu parāda to, ka ir tikusi saņemta maldinoša informācija. Un es gribētu nevis izklāstīt tikai savu viedokli, bet arī e, pierādījumus. Bet eh, tagad par sarunām runājot, tās notiek, ir prezentēts vairāks uh, eh, eh, versijas par 20. gada vēlēšanām, tās visas ir nekon, bijušas nekonstitucionālas, mēs piedāvājam savu versiju. Konsensus nozīmē, ka abas puses par kaut ko vienojas, un tas nozīmē atkāpties kaut kur, mēs e, piedāvājām viņiem versiju, kas mūsuprāt ir vislabāka 20. gadam pilnīgi proporcionālai sistēmai, jo mēs e, mainī, e, mums neizdevās mainīt datumu un pilna proporcionāla sistēma varēs darboties no 24. gada. Par desmitiem tūkstošu protestētā informācija nav pareiza. E, Gruzijas jaunā paudze un citi, kur izgāja ielās pēc tam, kad viņi redzēja e, Krievijas parlamentārietu priekšsēdētāju vietā, mēs labprāt izklāstītu notikumu chronoloģisku secību vēlāk. Kad opozīcijas līderi mēģinā pārliecināt citus eh, vērsties pret parlamentāru. Tās nav tenkas vai tukšas runas, eh, tam ir pierādījumi, bet, diemžēl, eh, laika ir ļoti maz, lai sniegtu atbildes. Un, bet es izmantošu jebkuru jums pieņemam formātu, lai uh, varētu runāt vairāk par šiem jautājumiem, kas apliecina to, ka mēs valstāmies uz faktiem. Es labprāt par šo jautājumu ar Jūru izrunātu sīkāk. Paldies, vārds ministrei. E, paldies, priekšsēdētāji, mans uzdevums ir patiešām neiespējams, ņemot vērā īso atvēlēto laiku, bet es varu piekrist kolēģim, ka būtu ļoti labi atbildēt uz ikvienu jautājumu un tematu, kurš izskanēja detalizētāk un sniegt objektīvu informāciju. Viens vispārīgs komentārs. Gruzija ir apņēmusies iet pa demokrātijas ceļu, tāpat arī valdība. Un eh, vārdbrīvība, mediju brīvība, tiek garantēta. Un, lai kas notiktu, viss notiek tiesiskumā ietveros. Institucionālā stabilitāte, kura arī varēja tikt apdraudēta. Ekonomiskā izturība, demokrātija ir visdrošākie vadoņi Gruzijas integrācijai. Tests Gruzijas de demokrātija ir mūsu izturētspēja e, vietējā starptautiskā mērogā, jo šeit ir runa par ikdienas izaicinājumiem Un es no savas runas iesākumā sacīju, ka stāvoklis nav iesaldēts, mums ir jāizcīna dažādi ikdienas eh, cīniņu, un es augsti novērtēju ik vienu komentāru par Eh, zemnieku dzīves stāstiem, par tiem, kuriem ir jāsniedz atbalstu palīdzību, par tiem, kuri cieš no šīm dzeloņdrātīm, kas ir kļuvuši pār Krievijas okupācijas atbalst, eh, atspoguļojumu Gruzijā. Paldies! Paldies abiem mūsu viesiem no Gruzijas un Gruzijas! Eh, novēlu jums jauku dienu Briselē un jauku māju ceļu un arī eh, jūsu valstī mēs turpināsim sekot šajā komitejā. Paldies!